Mes chers collègues, je vous propose de... Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Vispirms lūdzu jūs atvainot man par to, ka esam atlikuši uh, mūsu sanāksmes sākumu uz pulksten 16.30. tā vietā, lai sāku to pulksten 15. kā parasti, bet mums bija mini plenārsēde. Uh, kurā mēs ar nelielu nokavēšanos, 15 nedēļu nokavēšanos, varējām uzklausīt tie, uh, um, Eiropas padomas, Eiropas Savienības padomas ziņojumu, kas tiek sagatavots pirms pāris dienām. Es tāpat sveicu tos, kas uh, klausās un sako līdz mūsu darbam internetā. Jūs esat iepazinušies ar darba kārtību, ja komentāru nav, tad es piedāvātu to pieņemt ar nelielām izmaiņām tomēr. Bet izmaiņas attiecas nevis uz saturu, bet gan uz to, kādā kārtībā mēs izskatīsim jautājumus. Un es piedāvātu šodien izskatīt punktus 1, 2, 3, 4, 8, 9 un tad 13. Kalfinkunga punktu, 10, 11 un 12 punktu un 5. punktu Tad, kad šeit būs ieradies uh, komisārs Levandovskis, kas būs šeit uh, no 18. līdz 19. Sastais punkts arī tiks izskatīts, tas ir saistīts ar piekto punktu, un rīt mums būs koordinātors sanāksme, pulksten 9.15. Tā notiks no 9.15 līdz 10.00, un mēs sāksim savu sanāksmi rīt no rīta tikai pulksten desmitos, un sāksim to ar balsošanu. Tātad vispirms balsosim rīt no rīta, tad izskatīsim Ingeborgs Grēslas punktu, kas ir septītais punkts, un Gvaterīkunga punktu par to, cik tālu esam tikuši pārdomās un sarunās par Eiropas ārējās darbības dienestu. Un pēc tam izskatīsim 19. punktu, kas ir Helga Stripfels ziņojums par budžetu 2011. gadam pēc uh, samierināšanās sanāksmes, kas notika ar parlamenta biroju pirms dažām dienām. Tātad, ja nav komentāru par šo darba kārtību, varam uzskatīt to par pieņemtu. Tālāk, priekšsēdētāji paziņojumi. Visās Eiropas Savienības oficiālās valodās jūs varat klausīties uh, tulkojumu. Es sveicu šeit jaunu biedru, Janu Ko Kozlovski. Vai Kozlovska kungs ir šeit zālē? Esat laipni sveiks mūsu vidū. Kozlovska kungs, kas pirms stāšanās Eiropas parlamenta deputāta amatā eh, ieņem amatu, kuru franciski dēvē par Pomerānijas reģionu maršalu. Tātad, maršalkungs, mums ir liels gods sveikt jūs mūsu vidū. Eh, jaunais kolēģis saistās Janušs Levandovski, un mēs jums pilnībā uzticamies un laipni sveicam jūs mūsu vidū. Jūs redzēsiet arī Kobu ņūs, ka komisija ir pieņēmusi 17. martā priekšlikumu par izmaiņām regulā par uh, banānu uh, pasākumu finansēšanas atbalstu, un es uh, aicinu jūs iepazīties ar šo te jaunumu Protams, nobaudot banānus, un jūs noteikti pārliecināsieties, ka šis pasākums mums izmaksās diezgan dārgi, bet vēl nav pienācis brīdis paust savu viedokli par to. Tālāk, es vēlētos jums darīt zinām arī to, ka esmu apmainījies ar vēstulēm ar Eštons kundzi par to, kas attiecas uz mūsu budžeta komitejas piedalīšanos darbā, kuru starptautiskā kopiena uzsākusi, lai palīdzētu Haiti pēc eh, tur notikušās katastrofas. Un jo īpaši eh, mēs tātad, eh, jo īpaši, kas attiec uz piedalīšanos, uz piedalīšanos sanāksmē, kas notiek Ņujorkā 31. martā. Parlaments tika pārstāvēts, bet ne budžeta komiteja. Taču mēs vienmēr esam norādījuši uz to, kā mēs vēlētos parādīt, ka mēs esam gatavi ieviest ātru procedūru, kas palīdzētu rīkoties tādos gadījumos kā šīs katastrofas gadījumā, kas, diemžēl, mūs laiku pa laikam piemeklē, un ņemot vērā to, kāda ir parlamenta budžeta procedūra, jo īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs vēlētos tikt iesaistīti šajā te iniciatīvas darbā, lai palīdzētu valstīm un reģioniem, kurus skāruši šāda veida katastrofas. Attīstības komiteja tikusi iesaistīta šajā darbā, mūsu budžeta komiteja ne. Jāsaka, tās ir tāds neliels uh, Um, neliels trūkums mūsu darbībā, un es esmu nosūtījis vēstuli priekšsēdētājiem Buzekam, aicinot turpmāk parlamentu rīkoties labāk, lai mēs arī pārstāvētu Eiropas uh, parlamentu un piedalītos uh, Ešons kundzes darbā. Tālāk, kas attiecas uz protokolu apstiprināšanu, tad jūs esat saņēmuši 4. mārta sanāksmes protokolu. Ja komentāri nav, varam uzskatīt, ka šis protokols ir apstiprināts. Un tagad piedāvāšu izskatīt ceturto punktu, kas ir sagatavošanas darbs eh, pie 2011. gada budžeta, kas attiecas uz eh, komisijas eh, budžetu. Un tagad došu vārdu mūsu referentē Sidonijai, kas mūs iepazīstinās galvenokārt ar 25. mārta trilogu sanāksmes rezultātiem. Uh, kuros, tātad sanāksmes, kurā mēs pildījāmies kopā ar komisiju un Spānijas per, uh, prezidentūru, un mēs tiksim iepazīstināt arī ar kohezijas politikas jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par trialogu, es varētu pāris vārdos eh, par to pastāstīt. Šobrīd eh, ir tā, ka triju institūciju tikšanās, Eiropas parlamenta padomas un uh, komisijas uh, tikšanās ir drīzāk kā tāds politisks rituāls. Tas pat izskatās pēc tāda cilšu rituāla. Katra no ciltīm uh, nosūta savu pārstāvi, demonstrē savus ieročus, viņi rāda, kas viņiem ir, it kā viņi būtu gatavi cīņai, un tas tiešām ir skumji, ar to arī viss beidzas. Uh, visi cenšas izrādīt eh, visu to labāko, atstāt vislabāko iespēju, bet īstenībā neko nevar darīt šobrīd. Un eh, tā kā katru gadu arī šogad šis cilšu rituāls ir noritējis, mēs esam savu spēku izrādījuši, un ko mēs gaidām? Mēs gaidām, vai mūsu draugi, vai arī kā nu viņus nosaukt, tas atkarīgs no mūsu viedokļa, vai viņi kaut ko varēs darīt, tad, kad 28. aprīlī tiks prezentēts budžeta projekts. Nopietni runājot, parlaments ir uh, paudis savas gaidas. Padome, protams, ir teikusi, ka viņiem nav nekādas iespējas finansēt to, ko mēs vēlamies, un komisija ir teikusi, ka tā centīsies apvienot abus šos viedokļus. Es zinu, ka es tā vienkāršo ļoti uh, rūpi šeit, bet tas ir tas, kas šobrīd ir, uh, kāda šobrīd ir situācija. Un tagad par manu darba dokumentu, par kohēzijas politiku. Jūs to saņēmāt. Diemžēl dokumentos tas ir pieejams tikai angļu valodā. Bet uh, mums būs uh, tik ātri jāstrādā, sākot ar šodienu, ka vienkārši nebūs laika gaidīt tulkojumus. Uh, man ir tiešām žēl, ka tā ir, bet Mums, eh, protams, ir jāreikinās ar to, kāda ir situācija. Laika nav daudz, un, lai sagatavotu tulkojums, laiks ir vajadzīgs. Tātad mums būs jāiztiek ar angļu dokumentiem. Šajā dokumentā es balstījos uz tiem dokumentiem, kurus man iesniedz Eiropas komisija pēc uh, monitoringa grupas darba. Un uh, eh, Laslavs Šurjāns sagatavoja dokumentus iepriekš Tur tika uzdot jautājumi Eiropas komisijai, un uh, komisija uz tiem atbildēja. Es runāju par kohēzijas politikas ieviešanas monitoringu grupu. Es centos šos uh, dokumentus uh, īsi atainot, stādīt priekšā savā darba dokumentā, kas jums visiem ir pieejams. Vissvarīgākais secinājums, kas ir izdarāms no tiem dokumentiem, kas ir mūsu priekšā, ir tas, ka 2011. budžeta gadā, varbūt pat 2010. budžeta gadā mums varētu nākties eh, saskarties ar papildu maksājumu situāciju. Kas varētu notikt? Eh, iepriekšējos gados kohēzijas politika tika ieviesta eh, zem tā līmeņa, kas tika plānots. Un maksājumi varētu būt uzkrājušies. Protams, mēs varam censties paraudzīties uh, uz uh, aprēķiniem, ko veiks komisija, kāda tātad būs vajadzīgi šie papildu maksājumi. Parlaments norāda uz šo potenciālo risku, un tāpēc uh, būs jāveic ārkārtas plānošana, lai nodrošinātu to, ka visi maksājumi tiktu veikti, pat tie, kas ir lielākā apjomā nekā ir vajadzīgs. Un vēl viens signāls, ko mēs sūtām, ir, ka jāvienkāršo kohēzijas politikas ieviešanas instrumenti. Ir bieži vien tā, ka ir uh, papildus uh, ierobežojumi dalībvalstīm, un tas uh, novilcina vai kavē ieviešanu, un tam gribēju pievērst jūsu uzmanību. Tā tad ir jāturpina centieni vienkāršot procedūras, tas ir pilnīgi nepieciešams. Darba dokumentā tas ir uzsvērts, ka uh, ir svarīgi sadarboties ar tām dalībvalstīm, kurām ir grūtības ieviešot kohēzijas politiku, un tas ir jādara, lai uzlabotu situāciju kohēzijas politikas ieviešanā. Svarīgi ir arī tas, lai jūs pievērst uzmanību tam, ka ir uh, vēlreiz kritiski jāpavērtē tas, vai mēs veiksmīgi tiešām sasniedzam tos mērķus, kurus esam sev nosprauduši, proti vai tiešām tiek sasniegti kohēzijas politikas mērķi, bet, protams, tam būtu jānotiek dialogā ar dalībvalstīm, un vienmēr noteikti ir jāpatur prātā arī uh, labas budžeta pārvaldības principi. Tātad ar to mēs sākam, jūsu priekšā ir šis darba dokuments. Un uh, mēs iespējams varētu pieminēt arī uh, citus jautājumus uh, diskusijā, kas ir minēti šajā darba dokumentā. Alors... Paldies, Sidonija, pateicos jums, jā, tik tiešām sanāksme Uh, kuras nosaukums bija trilogs, tātad šī sanāksme bija uh, ārkārtīgi neformāla un varētu teikt, ka mēs tajā neko jaunu īpaši neuzinājām ne attiecībā uz Eiropas komisijas projektiem un plāniem, ne arī uz to, kādā noskaņumā ir padome attiecībā uz budžeta jautājumiem. Uh, šķiet, ka viss ir tā kā parasti, tā it kā nekas nebūtu noticis ne Eiropā, ne pasaulē kopš pagājušā gada, un galvenais mērķis ir panākt to, lai netiktu iztērēt, iztērēts vairāk līdzekļu kā līdz šim. Mēs, protams, varam saprast šo nostāju, bet ir skaidrs, ka mūsu sistēma un mūsu procedūra, eh, kas ir šī te pragmatiskā darba grafika procedūra, būs jāpieņem ņemot vērā to, ka uh, ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā mums vairs nav tik daudz laika, lai mēs varētu to liek izšķērdēt šādu veidu sanāksmēm. Tātad, vai par šiem te jautājumiem kāds vēlētos izteikties? Laslo Surjans, lūdzu, priekškājais, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šis dokuments, kur ir sagatavojis mūsu referentu un ar kuru viņa nu pat mūs iepazīstināja, lieliski atspoguļo pašreizējo situāciju. Vienlaiks um, šis dokuments vērš arī uzmanību uz uh, šiem te reāliem draudiem un risku. Un es domāju, ka pirmais, pirmā kļūda to ir pieļāvušas dalībvalsts. Un nevis šobrīd, bet uh, tajā brīdī, kad dalībvalstis uh, kavējās un Um, nenoslēdz šo te starp institūciju uh, nolīgumu un nevienojās par uh, daudzgadu finanšu plānu saulēcīgi, jo mums bija jāuzsāk uh, šīs te attīstības programmas, to īstenošanu un vienlaikus arī tas, ka šī te, šis regulējums aizkavējās 2007. un 2008. gadā gandrīz nebija iespējams strādāt pie šīm te kohēzijas programmām. Un es domāju, ka tā ir kļūda, kur pieļāva Eiropas Savienības dalībās. Un šajā lietā mēs neko vairs nevaram darīt. Komisija un parlaments ir uzsākuši darbu, lai vienkāršot noteikums, lai piemērot tos, bet šobrīd mēs esam tādā kā riska zonā. Un Starp citu, referenti arī jau vērs mūsu uzmanību uz šo uh, punktu, un es noteikti arī to varu no savas puses apstiprināt. Eiropas Savienības budžetā ir uh, līdzekļi, kurus mēs esam solījuši, bet kurus mums būs jāatrod un jāizmaksā turmāko divu, triju gadu laikā. Un jautājums ir, kā mums izdosies tev paveikt. Uh, ja dalībvalstis vēlas uh, ierobežot uh, savas iemaksas, es domāju, ka te mēs saskaramies ar zinām pretrunu. Un es domāju, ka to mēs noteikti nevarēsim atrisināt, ņemot vērā tos skaidrus, kas tagad mums ir acu priekšā šajā dokumentā. Dalībvalsts jau ir noslēgušas uh, līgums par uh, šiem te līdzekļiem un šo līdzekļu apjoms ir trīsreiz lielāks nekā reālais budžets, un es domāju, ka mums noteikti būs e, jāatrisina šis jautājums vienā vai citā veidā, bet es nezinu, kā mēs to varēsim paveikt. Protams, ka mēs e, varam teikt, ka tā ir dalībvalstu kļūda, ka dalībvalsts ir kavējušās, tā ir dalībvalstu e, pieļautā kļūda, bet šobrīd ir jāatrod risinājums, un tas ir mūsu uzdevums un šobrīd es neredzu citu risinājumu, kā tikai šo te vidusposmu pārskatu. Es domāju, ka būtu jāorganizē vidusposmu pārskats, jāorganizē reāla e, izpēte, un mēs nevaram gluži vienkārši e, bārstīties ar vārdiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kontalīno kungam. Jā, um, Arī es uzskatu, ka, kohēzija, ka ar kohēzijas politiku ir jāakcentē trīs aspekti. E, manuprāt, šie, saistībā ar šiem te trījiem aspektiem mums parlamentam ir jāiedziļinās un jāiesaka risinājumi. Pirmkārt, pirmais risks saistās ar 2011. E, gada maksājumiem. E, šo risku var aprēķināt. Manuprāt, sarežģītāk būs eh, divi eh, gadi pēc tam, 2012. un 2013. gads jo tad mums būs šiem izdevumiem eh, vēl mazāk līdzekļu. Eh, tāpēc mums eh, ir jāskatās, kā eh, nākamajos gados budžeta politikā rēķināties ar šiem riska momentiem. Otrā tēma kontrolas politikas izmaksas. Tā bija 2006. un 2007. gadā mēs izdarījām pareizu formulējumu, uzsākot kopīgos fondus bet eh, šis lēmums mums radīja divas nepārprotamas problēmas. Un eh, šīs problēmas saistās arī ar citām politikām. Eh, pirmkārt, termiņi. Mums izdevās kontroles politiku eh, ieviest ar nokavēšanos. 2009. gadā mums Eiropā bija pirmā virspārējā kontrola, eh, un tad notika izmaksu kumulācija. Un tad arī eh, mēs saskatām problēmu kopienu fondu pārvaldīšanā. Protams, ka pārskatīšana ir jāveic. Trešā problēma, ko es saskatu, un ko daļēji piemin arī referente, proti šie te provizoriskie maksājumi avansa maksājumi, tīpaši divos krīzes gados. Um, protams, ka tas ir uh, zobens uh, ar diviem asmeņiem, jo arī šeit avansa maksājumi ir jākontrolē bet tā bija iespēja kohēzijas un reģionālajā politikā izmantot to kā pretkrīzes instrumentu. Itālijā kohēzijas politika pēdējos pusotros gados bija īpaši svarīga tāpēc, lai e, finansētu sociālā tīkla pasākumus. Tas mums bija ļoti svarīgi. Tāpēc runājot par šīm tēmām, tā tad kontrolas politika e, šajā te punktā. Mm, tad mums būs eh, nepieciešams, eh, acīm redzot, eh, bloķēt lielu daļu avans maksājumu. Un tad mums ir atkal padziļināti jādomā par kontroles aspektu. Bet lai kā arī nebūtu, mm, šis ziņojuma teksts ir labs izējas punkts, manuprāt, un mums, protams, ir nepieciešams iet tajā virzienā, kas šeit ir iesākts. Lēga, e... Paldies eh, kolēģim Eidergadie Sabala. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikt, ka šis darba dokuments, kur mums ir sagatavojis kolēģi, ir ļoti pilnīgs. Un jo īpaši tajā pavisam skaidri norādīts problēmas, ar kurām mēs esam saskārušies pēdējo gadu laikā. Man ir viens jautājums, kas man satrauc un kas man uh, arī pārsteidz zināmā mērā. Tas nav loģiski, jo mēs jau ceturto reizi eh, paredzām šos te eh, fondus, un nav loģiski, ka situācija ir pasliktinājusies, jo vajadzētu būt tā, ka pēc eh, četriem šādiem te mēģinājumiem mūsu pieredze būtu uzlabojusies. Man jāsaka, šajā jautājumā nav nekādas pieredzes nav pieredzes šajā te struktūra fondu sliktajā pārvaldībā. Un jāsaka, ka regula tika apstiprināta 2007. gadā, un es domāju, ka mums noteikti pavisam nopietni, nu, nopietni būtu jāpievērš eh, šim jautājumam, jo, diemžēl, mums nav izdevies uzlabot struktūra fondu pārvaldību. Es, protams, piekrītu tam, ka mums ir jāvienkāršo procedūras, un es esmu par uh, publisko fondu kontrolu un uzraudzību, bet nav iespējams, nav uh, pieļaujams tas, ka mēs nepārtraukti kontrolējam un vēl kontrolējam šos te kontro, kontrolētājus un tā tālāk un tā joprojām, jo citādi mēs nekādā gadījumā nesasniegsim savu mērķi. Un te 39. punktā, kur ir teikts, ka vajadzētu vēl papildināt šo procedūru ar jaunu uh, kontroli, es domāju, ka tas nav pieņemams, jo gal galā šīs te uh, ar šīm te kontrolēm mēs cenšamies kontrolēt komisijas maksājumus, un es domāju, ka nav nekādas jēgas papildināt procedūru ar vēl vienu kontrols mehānismu, jo jebkurā gadījumā kļūda tiek aprēķināta eh, balstoties uz vispārējo apjomu. Un 39. punkta priekšpēdējā punktā ir teikts, ka mums ir jādomā par izvērtēšanu Bet es domāju, ka te mums ir jāsaprot, ka runa ir par konkrētām programmām, konkrētiem mērķiem. Un, un es domāju, ka mums nevajadzētu vēl lieki uh, sarežģīt situāciju. Paldies! Paldies, Haider! Es vēlētos izmantot šo iespēju un es vēlētos jums atbildēt uz jautājumu, kur jūs uzdevāt pavisam vietā. Uh, un kas attiecas uz uh, mums visiem. Es to vēlreiz atkārtošu rīt no rīta sanāksmes beigās, bet gribētu jau šobrīd pateikt, ka mūsu nākamā sanāksme notiks 27. un 28. aprīlī, un 27. aprīlī mēs darbu sāksim jau no rīta. Jo komisārs Levandovskis ir piekritis ierasties, lai iepazīstinātu mūs ar budžetu projektu, uh, pirms uh, šis te budžeta projekts tiek uh, publiskots presē, tā lai mēs būtu tikti informēti pirms uh, notiek kontaktēšanās ar presi. Tātad mūsu sanāksme būs 27. aprīlī no 9 līdz 12.30 un būs vēl otra darba diena 28. aprīlis. Un tagad vārds Vāgenkungam. Think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jebkādas diskusijas par kohēzijas politiku ir svarīgas, un es to saku paturot prātā iespējamus draudus nākotnē kohēzijas politikai un zinot, ka šā gada rudenī būs piektais ziņojums par kohēziju. Tas tiks publicēts. Mēs jau daudzkārt šajā komitejā un budžeta kontrolas komitejā esam runājuši par to, cik svarīgi ir vienkāršot procedūras, bet vienkāršāk ir par to runāt nekā to izdarīt. Mēs par to daudz runājam, bet neesam droši par rezultātiem. Uh, Otrs svarīgais punkts, kas eh, ir šajā lieliskajā dokumentā, ir eh, zemais maksājuma līmenis. Un viens no jautājumiem, kas man šķiet būtisks, ir tas, ka projekti tiek apstiprināti, bet nevienmēr tie tiek finansēti. Citiem vārdos sakot, eh, nauda netiek sniegta tad, kad tiek apstiprināti projekti. Vajadzētu šeit veikt analīzi, kas ir vainīgs pie tā, ka netiek iz, izdarīt maksājumi, vai tie ir uh, projekta autori, vai uh, dalība valstis, vai varbūt tā ir komisija, kur ir valsts atbalsta noteikumu noteikšana. Tātad jāmeklē ir vainīgais, un mēs varētu pāanalizēt šo situāciju. Uh, Tādējādi mēs varētu labāk saprast, kā varētu uzlabot situāciju nākotnē, lai nodrošinātu, ka maksājumi tiek veikti laikā. Merci, mes chers collègues. Paldies, cienījamie kolēģi. Es vēlētos norādīt ģenerāldirektoru kungam, ka es noteikti viņam došu vārdu, jo viņš vēlas sniegt mums precīzāku informāciju vai arī gluži vienkārši sniegt mums komisijas viedokli par šo jautājumu, jo īpaši par kohēzijas jautājumu ir pavisam skaidrs, ka 2009. gadā un arī 2010. gadā um, mēs piedzīvājam diezgan neparastu situāciju, jo mēs esam mēģinājuši piemērot kopienas uh, finanses um, tām vajadzībām, kas ir nepieciešams, lai uh, turpinātu mūsu aktivitātes krīzes laikos. No vienas puses mēs to darījām, papildinot um, šos, šos līdzekļus ar 5 miljārdiem eiro. Tātad tie ir 5 miljārdi papildus izdevumu, kas ir kopienas pienesums kopējā ekonomikas atvesļošanā, un no otras puses mēs arī pātrinājām līdzekļu izmaksu tajās jomās, kur tas bija iespējams. Un ir pats par sevi saprotams, ka ņemot vērā, cik liels ir kohēzijas fonda un struktūra fonda apjoms, dažu uh, nedēļu uh, pātrinājums uh, līdzekļu izmantošanā noteikti dot labāku rezultātu nekā šie te pieci papildus miljārdi, kas tiek, iekļau, kas tiek uh, iekļaut divu gadu budžetos. Bet vienlaikus arī, kā jau to teica Sidonija un citi runātāji, tas nav iemesls, lai mēs tagad rīkotos neapdomīgi un lai mēs aizmirstu uh, veselu virkni piesardzības pasākumu un labas pārvaldības pasākumu. Un, protams, ka šo līdzsvaru ļoti grūti atrast. Ģenerāla direktora kungs, vai jūs vēlētos eh, iesaistīties šajās ļoti svarīgajās debatēs? Jā, paldies priekšsēdētājs, centīšos izteikties eh, pavisam īsi. Vispirms es vēlētos teikt, ka kopumā mēs uzskatām, ka dokuments, kuru ir sagatavojis referente, uh, ir korekts, ja mēs raugāmies no faktu viedokļa. Un komisija noteikti uzskata to par labu dokumentu, bet es tomēr vēlētos izteikt dažas korekcijas un varbūt atbildēt uz dažiem no jautājumiem, kurus uzdev kolēģi. Vispirms, kas attiecas uz jautājumu par uh, maksājumu aproprocēnu. 2010., 11., 13. gadam jūs runājāt par eh, to, ka eh, komisija pieņems eh, projektu aprīļa beigās, un ir skaidrs, ka 2011. gada budžetā būs paredzēts diezgan liels pieaugums. Un tas noteikti parādīsies arī šajā te dokumentā. Kas attiec uz 2012. un 2013. gadu, tad ir skaidrs, ka būs zināms grūtības maksājuma apropriāciju um, jautājumā, ņemot vērā uh, šo te sistēmu. Ir jāizmaksā diezgan lielas summas un redzēsim, vai mums būs nepieciešama papildu pasākuma, bet katrā ziņā uh, šobrīd mēs uzskatām, ka uh, situācija tomēr būs iespējams kontrolēt un pārvaldīt. Bet jāsaka, ka šobrīd ir pāragri nākt klajā ar konkrētiem, precīziem skaitļiem, pat ja mums lielos vilcienos šie skaitļi jau ir zināmi. Tālāk, kas attiec uz 2009. gadu, tad es gribētu teikt, ka tas bija pārējais gads, jūs to arī atgādinājāt. Tas bija arī gads, kurā mēs ieviesām šo te management and control systems. To ieviešana aizņem zinām laiku, bet šobrīd visām dalībvalstīm uh, Visas dalībvalstis ir izpildījušas nepieciešamos priekšnoteikums, lai īstenot šo sistēmu, un uh, šobrīd mēs esam gatavi uh, uzsākt darbu. Es gribētu izteikt vairākus precizējumus, tālāk, kas uh, attiecas uz tos, ko eh, mēs atsaucamies šajā dokumentā, ka 2010. gada budžets eh, varētu būt nepilnīgs, ņemot vērā to, ka tika izsniegt papildus līdzekļi piecām dalībvalstīm. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem tas nekādas problēmas neradīs. Un šie te papildus avans maksājumi, mēs pilnībā ar varam, varam ar tiem tikt eh, galā 2010. gada budžeta ietvaros, neveicot nekādas izmaiņas budžetā tālāk, kas attiecas uz pagaidu maksājumiem. Jāsaka, ka te vērojams e, pozitīvas tendences, un es vēlētos teikt, ka, ja ir papildus vajadzības attiecībā uz šiem te pagaidu maksājumiem, tad mēs noteikti pie šī jautājuma atgrā, atgriezīsimies vēlāk, tad, kad mums uh, būs precīzāka informācija. Gada otrajā pusē jāsaka, šobrīd mūsu rīcībā nav pietiekam daudz informācijas, lai uh, skaidri pateiktu, ka ir nepieciešama šāda papildus maksājuma. Un, uh, jāsaka, šobrīd tas ritms, kādā tiek veikti maksājumi, ir pilnībā pieņemams. Tālāk trešais punkts, kur vēlējos pieminēt ir par avans maksājumiem. Darba dokumentā ir teikts, ka komisija īsti nezina, kā šie avans maksājumi tiek izmantoti. Un dokumentā ir teikts, ka šie avans maksājumi um, zināmā mērā tiek atstāti bez kontrols un uzraudzības. Jā, man jāatzīst, ka tik tiešām tad, kad šie avans maksājumi tiek izmaksāti, komisija tik tiešām nekontrolē uh, šos avansus brīdī, kad uh, tie tiek izmaksāti dalībvalstīm. Taču šie avans tiek kontrolēti un uzraudzīti tad, kad uh, šie līdzekļi reāli tiek iztērēti. Tajā brīdī mēs to kontrolējam. Un tajā brīdī mums ir iespēja arī uzraudzīt un kontrolēt to, kā šie avans maksājumi ir tikuši pārvaldīti. Un visbeidzot, bet to es noteikti vēl eh, pārspēdīšu arī divpusējā sarunās, mums šis te. Es negribētu īpaši te sarežģīt lietas, bet es gribētu teikt, kas attiec uz atsauci uz starpinstitūciju vienošanos 17. punktā. Komisija 14. aprīlī pieņems paziņojumu kur izplatīs eh, parlamentam un padomei par tehniskām izmaiņām un te noteikti tiks eh, veikts izmaiņas, lai eh, ņemt vērā to, kā tiek īstenot 17. punktu starp institūciju nolīgumā. Un runāsim arī par dalībvalstīm, kas saņem šos līdzekļus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ģenerāldirektor kungs! Sidonī, vai jūs vēlētos noslēgt šīs diskusijas? Paldies par visiem jūsu komentāriem. Paldies par uh, to, ko jūs teicāt, un uh, tas noteikti uzlabos arī man turpmāko darbu. Es gribētu tikai paskaidrot vienu lietu, kas, manuprāt, ir diezgan būtiska. Uh, tas signāls, ko es gribu sūtīt ar savu darbu dokumentu, ir nevis uh, teikt, ka uh, Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, mēs nedzirdām tulkojumu franču kanālā. Ir dzirdāms vienīgi troksnis, nav dzirdāms tulkājums. Es gribētu paskaidrot vienu lietu. Un, protams, gribu pateikties visiem, kas izteicās, un gribētu paskaidrot, ka savā darba dokumentā es negribu prasīt vairāk maksājumu šobrīd kohēzijas politikas ietvaros, jo šobrīd uh, manuprāt, pat komisijai nav nekāda aprēķini, cik papildu maksājumu mums būtu vajadzīgi. Un tomēr savā darba dokumentā es gribētu norādīt, ka jebkādi potenciālie um, papildu maksājumi un to vajadzības, tas ir jāapsver. Uh, Un par to ir jā, jāpadomā. Mēs nedrīkstam saskarties ar situāciju, ka tas ir kā pārsteigums vēlāk šā gada laikā. Vēl viens īsts komentārs, un es domāju, ka to dokuments jau skaidro, bet vēlreiz gribētu to arī pateikt. Manas bāžas par budžeta kontroli. Protams, ka tās ir pamatotas. Visām iesaistītajām pusēm ir jādomā par budžeta kontroli, bet nedrīkst būt tā, ka rūpes par uh, kontrolu un uzraudzību uh, laika trūkuma dēļ vai citu iemeslu dēļ uh, tiek īstenotas upurējot kohēzijas politikas mērķus. Tā nedrīkst notikt. Līdz ar to izšķirošais uzdevums ir šeit apvienot šos abus uzdevumus, tātad kohēzijas politikas pienācīga ieviešana no vienas puses tātad šo mērķu ieviešanu, un savā dokumentā es arī rakstu, ka bieži vien novērotāji konstatē, ka prasības saistībā ar kohēzijas politiku um, ir tik strikti, ka mērķi kļūst sekundāri, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Mums taču vienmēr vajadzētu censties uh, Eh, lai, protams, kontrola būtu pienācīga, bet galvenie taču ir kohēzijas politikas mērķi, kas ir jāiz, jāīsteno. Tas taču ir izšķirīgi svarīgi. Paldies par komentāriem, un es ar prieku gaidīšu Eiropas komisijas aprēķinus. Paldies! Très bien, je vous remercie. Ļoti labi, liels paldies. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam, kas ir Giovanni Lavijas kunga ziņojums par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada. Mums ir jā, jāsagatavo savus atzinumus atbildīgajai komitejai un dod vārdu referentam. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Um, protams, ka ir skaidrs, ka uh, kopējās lauksamniecības politikas reforma ir nozīmīga tēma. Tāpat eh, kopienai ir eh, nozīmīgi ar to, ka šajā politikā tiek eh, veltīti ļoti daudzi līdzekļi Un eh, šī politika spēlējusi ar ļoti lielu lomu Eiropas Savienības attīstībā. Es vispirms vērsīšu jūsu uzmanību uz to, ka ziņojums, par ko mums ir jāsagatavo uh, atzinums, tas ir Van Lajena uh, kunga ziņojums uh, lauksaimniecības komitejā. Uh, nākamajā nedēļā tas tur par to notiks diskusijas. Diemžēl, eh, ņemot vērā īsos eh, termiņus, kas ir eh, vēl iespējami mūsu darbam, tajā brīdī, kad atzinums tika sagatavots, budžeta komitejas noslēguma teksts vēl nav sagatavots, bet es domāju, runājot par KLP eh, pēc 2013. gada un finansējumu, mums ir jāizanalizē šīs politikas mērķi, it īpaši pievēršot uzmanību eh, vēsturiskajam skatījumam uz KLP, tās eh, mērķtiecību un zināmu eh, kvalitātes un ražīguma sasniegšanu eh, kopienā, eh, kas pat labam nav vairs vienīgie mērķi, jo mums nav runas tikai par kvalitāti un garantijām, bet šajā kontekstā tiek piesaistītas arī daudzas citas tēmas, kas ir nozīmīgas lauku reģioniem, ainavas uzturēšanai un veidošanai. Un šī te politika eh, saistībā ar citām politikām, piemēram, par vēršanos eh, pret klimata pārmaiņām un tam līdzīgi, ir ļoti nozīmīga. 30% CO2 eh, mūsu pasaulē ir ražas augos, graudaugos ietverti. Mums ir jātīsta KLP, kas vienlīdz varētu strādāt pie visu mērķu īstenošanas arī pēc 2013. gada. No finansiālā aspekta jūs visi zināt, ka KLP aizņem no kopējā budžeta uh, ka tā šī ir liela daļa, ko tā aizņem un ir aizņēmusi vēl lielāko daļu. Eh, pat eh, labāk lauksamniecības sadaļa samazinās un mēs runājam par nepilniem 43%. 2013. gadā šis eh, lielums būs vairs tikai nedaudz vairāk kā 39%. Pašreizējās diskusijas Eh, kas eh, atspoguļas arī eh, Lainana ziņojumā lauksaimniecības komitejā saistās ar domām, kā kopīgo lauksaimniecības politiku turpināt kopienas līmenī. Un uh, mums ir jāatrod atbildes uz jautājumu. Uh, proti uh, par KLP renacionalizāciju. Uh, tā ir tēma, kas, protams, arī ir saistīta ar zināmām sekām uz budžetu. Un mēs zinām, ka ir daudzas pazīmes, kas liecina par to, ka ir labāk saglabāt KLP, uh, neveicot tās renacionalizāciju. Otrs mērķis E, mērķis, e, par ko es runāju arī savā atzinumā, e, proti, lai īstenotu KLP nospraustos mērķis. Mm, šai politikai ir nepieciešams atbilstīgs finansiālais atbalsts. Tas nozīmē salīdzinājumā ar mm, pagātni agrārai politikai ir jāuzņemas jauni mērķi un e, ir e, nepieciešams uz šo mērķu īstenošanai piešķirt atbilstīgas finanses. ir e, svarīgi, lai strādājot pie KLP jaunajiem virzieniem, ņemt vērā šos aspektus. Paldies, saka referents. Mums tā tad ir jāiziet cauri sarakstiem, un mums ir maz laika jo 13. aprīlis ir, pusdienlaiks ir grozījumu iesniegšanas termiņš. Tā kā e, mums jau ir vairāki deputāti, kas vēlas runāt. Es vēl gribētu uh, budžeta komitejos un komisijas uzmanību vērst uz divām rindkopām, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas e, šajā te projektā. Proti trešais punkts Un Giovanni jau arī paskaidroja to, ka viņš iesaka, ka KLP e, turpmāk arī tiktu finansēta no kopienas budžeta, jo tā ir ļoti jūtīga politika. Šī politika mazliet atšķiras no tās, e, kuras ieņēma budžeta komiteja tajā laikā, kad mēs e, runājam par gada finanšu prognozi. Tā kā te mums vēl ir jā, jāiedziļinās. No otras puses par sesto punktu. Es domāju, ka ir labi, ja komisija pievērstos šim teksta projektam un informētu, eh, jo te ir eh, runa eh, par mūsu telpu eh, un robežām novērtējot lauksaimniecības izdevumus eh, jo ir spēkā stājies Lisabonas līgums. Tagad Salvadors Karija ir pieteicies kā pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man ir jāsaka, ka es esmu gandarīts eh, par šo atzinumu un vērtēju to pozitīvi, jo tā ir pirmā reize, kad budžeta komiteja izsakās par tēmām, eh, kas eh, skar apmēram 40% mūsu izdevumu. Eh, protams, vidējā termiņa reformu priekšlikumi budžetā mums ir Un eh, mēs piedalāmies diskusijā, kas eh, mūs eh, nodarbinās līdz 2013. gadam vidējā termiņā diskusijas elementi mums ir jābūt eh, saskatāmiem, lai noskaidrotu, kādas, mūsu, kādas ir mūsu pozīcijas. Ja mēs vēlamies, lai arī nākotnē KLP būtu kopējā lauksaimniecības politika, tad mums ir jāatrod atbildes uz šīm tēmām budžetā. Eh, par to ir runāts arī lauksaimniecības komitejā, eh, bet eh, šī komiteja nav vienīgā atbildīgā, jo te jau ir runa arī par mums un par budžetu. Lauksaimniecības politika vai to finansē kopiena, tas ir politisks lēmums. Es esmu absolūti par to lai tas tā būtu, vai 2020 stratēģija īstenosies eh, atbilstīgi. Eh, te jau nav runā ne tikai par lauksamiecības politiku, bet arī par kohēzijas politiku. Un te nu mums ir nepieciešams 2020 stratēģijas eh, mērķus izvērtēt uh, un domāt par komplementāro darbu. Uh, par eh, mūsu stratēģiju 2020 kontekstā. Lauksaimniecībā ir jābūt eh, pamatelementam arī turpmāk, prova, piemēram, domājot par cīņu pret klimata izmaiņām. Tas ir būtisks, tas ir pamatelements. Un tāpēc ir eh, arī šeit svarīgs atbilstīga finansējuma piešķīruma jautājums. Manuprāt, mūsu komiteja ir jāpārdomā arī par to, vai e, visa otrā uh, kategorija nebūtu jāpārveido. E, tieši šajā uh, kopienas budžetā mēs jau agrāk esam pārunājuši par dažādām alternatīvām nākotnes risinājumos lai lauksaimniecības izdevumi tiek e, patiešām veltīti lauksaimniecībai. Eh, bez tam mums ir jāpārdomā, eh, kādā veidā no budžeta tehniskā viedokļa veidot eh, lauksaimniecības politiku. Un um, es domāju, ka mūsu komiteja nešaubāmas par darāmo paldies. Eiropie. Paldies! Tagad vārds Anai Jensenai, kas iepazīstinās mūs ar liberāļu demokrātu grupas viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu atbalstīt uh, to, ko teica Lavīra kungs. Un es piekrītu, ka mums būtu jāsaglabā kopējā lauksainicības politika kā kopēja politika. Un um, jūs minējāt, ka mēs uh, paudām atšķirīgu viedokli. Uh, sarunās par finanšu schēmu, bet es tam nepiekrītu. Tātad es saglabāju šo te iepriekšējo pozīciju. Un es domāju, ka mums būtu jābūt kopīgai pieejai, kopējai lauksainicības politikai. Tas ir tāds vispārīgs svarīgs jautājums. Lavīra kunga atzinums uh, ir uh, Džordža Liona ziņojumam paredzēts, un šeit mēs sakām, kā mēs skatām vispārējo lauksaimniecības politiku, un tas tiks apspriests lauksaimniecības politikā, bet, manuprāt, Lavīrkungs ir panācis ļoti labu līdzsvaru, runājot tieši par budžeta jautājumiem. Kā jau jūs arī minējāt, viņš šeit min um, tās jaunās lietas, kas parādās līdz ar Lisabonas līgumu, tātad parlamentam jaunas kompetences, un um, ka šeit šī gada laikā varētu rasties zināmas problēmas, jo, ja, piemēram, grozījuma vēstule uh, ienākas kaut kādā sliktā laikā, kad, kad tas neatbilst mūsu procedūrām. Protams, ka ir atšķirīgi viedokļi par to, cik lielam apjomam būtu jābūt uh, lauksaimniecības budžetam uh, un mums varētu būt atšķirīgi viedokļi par to, un uh, es gribētu domāt drīzāk, ka mm, tas būs mazāks nākotnē. Tā ir realitāte, jo ņemot vērā situāciju dalību valstīs, uh, valsts finanšu jomā, diez vai tās izvēlēsies uh, lielāku Eiropas Savienības budžetu. Es nedomāju, ka tās gribēs tādu apstiprināt. Un es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt, vai uh, visas daļas uh, lauksaimniecības politikā pietiekam labi darbojas. Un uh, vai uh, tur vēl ir iespējas tālākām reformām, bet tās tad būtu reformas, kas tiktu apspriest lauksaimniecības komitejā. Bet es domāju, ka mums vajadzētu veikt reformas nākotnē un uh, padomē noteikti tiks pausts aicinājums eh, turpināt veikt e, reformas. Jūs pats priekšsēdētāji savā dokumentā par pašu līdzekļiem jau minējāt, ka ja mēs neņemsim vērā nākotnes KLP diskusijas, tad eh, būs grūti eh, tikt uz priekšu pašu resursu reformās. Tātad mums būs šīs diskusijas. Uh, Bet es tiešām domāju, ka visā visumā Lavīra kunga eh, ziņojums, jeb atzinums ir tik neitrāls, ka tas diez vai radīs uh, problēmas, un es viņu apsveicu par to, ko viņš šeit ir paveicis. Uh, viņš tiešām ir panācis, ka atzinumā tiek minēti jautājumi, kas šobrīd ir svarīgi līdz ar Lisabonas līgumu. Paldies! Très bien, merci, Anna. Ļoti labi. Paldies, Anna. Es. Uh esmu pamanījis, ka šo pēcpusdienu eh, dāmas ir diezgan karēvīgi noskaņotas. Nu, pat eh, pirms brīža Sidonija aprakstīja šo te trilogu kā tādu kaujinieku sanāksmi, un tagad Anna grib pieturēties pie saviem ieročiem, bet vienlaikus viņa piekrīt arī referentu viedoklim, un viņas nostāja drīzāk ir neitrā. Labi, Anna, katrā ziņā jūsu grupas nostāja ir skaidra, un tagad eh, Haglund kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es arī vēlētos pateikties Lavijas kungam par lieliski sagatavotu atzinumu. Manuprāt, tas ir ļoti labs un līdzsvarots, un es patiesībā vēlējos vērst jūsu uzmanību uz trešo punktu Lavijas dokumentā, kuru varētu dažādi interpretēt. Ja es pareizi sapratu, tad jūs vēlētos, jūs nevēlaties renacionalizēt eh, kopējā lauksaimniecības politiku, tas ir apsveicami, bet ir dalībās, kas var izmantot nacionālos līdzekļus, lai kompensētu, piemēram, geogrāfisko uh, stāvokli. Būtu interesanti to uzklausīt sīkāk. Tas ir paredzēts arī jūsu nodomos trešajā punktā, tāpēc es priecātos, ja eh, šajā procesā mēs varētu uh, specifiskāk uh, noformulēt šo te trešo punktu, lai Tas ir ļoti svarīgs punkts, piemēram, Somijai, kas ir valsts, kas atrodas vis tālāk uz ziemeļiem Eiropā un kur nodarbojas ar lauksaimniecību. Un manā valstī joprojām ir metru bieza sniega sega un ir ļoti grūti nodarboties ar lauksaimniecību šādos apstākļos, bet mēs cenšamies turpināt. Es nezinu, vai mums būtu uh, jā, jāsacina, ka jūs esat par uh, klimata pārmaiņām. Uh, Bet, protams, mums ir jāņem vērā mūsu valstu ģeogrāfisko izvietojumu. Grelīkundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsolos, ka nebūtu nebūšu kaujinieciski noskaņota, bet gribētu papildināt šīs diskusijas ar dažiem elementiem. Vispirms es gribētu teikt, ka mēs uzskatām, ka šis pašreizējais konteksts, ekonomiskais un vīdes konteksts liek mums pārdomāt kopējo lauksaimniecības politiku un ir ļoti grūti aizsargāt kopējo lauksaimniecības, aizstāvēt kopējo lauksaimniecības politiku tādu, kā tā tiek īstenot šobrīd, jo lielāko daļu palīdzību saņem 20% lauksaimnieku un es domāju, ka tie ir skaidri, par kuriem mums būtu jāsatraucas. Protams, mēs vienlaikus esam par kopējo lauksaimniecības politiku, kas būtu spēcīga lauksaimniecības politika un kas stātos pretī svārstībām tirgū, piemēram. Tas ir tāds vispārējais komentārs. Es zinu, priekšsēdētāji, ka jums patīk rotaļāties ar vārdiem un tik uzsvērt, cik labs šis te eh, ziņojums un cik tas ir neitrāls. Un es īsti nes, nesaprotu, kāda ir atšķirība starp neitrālu un uh, tādu vāju. Es domāju, ka mums drīzāk būtu jāpiemina tie mērķi, kādiem būtu jābūt kopējā lauksaimnes politikai, un mums svarīgi būtu trīs punkti. Vispirms lielāka uh, līdztiesība, Tālāk, lielāka efektivitāte publisko līdzekļu pārvaldībā. Es domāju, ka tas ir punkts, kas ir svarīgs mums visiem. Mūsuprāt, ir jāpārskata arī pašreizējā kopējas lauksamniecības politikas finansiālā uzbūve, jo īpaši, kas attiecas uz šiem tiešiem maksājumiem un ilgspējīgu tirgu, un es domāju, ka noteikti ir nepieciešams vairāk, vairāk nekā šajā ziņojumā tas ir darīts, vairāk uzsvērt šo te saistē pirmo un otro uh, pīlāru ka ir trūkumi pirmajā pīlārā un kad ir zināms uh, nesaskaņas ar pirmo un otro pīlāru. Un vēl viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka runa ir par politiku, kas tiek bieži vien kritizēta, mums būtu uh, Eh, jāpadara šī politika vērtīgāk un pamatotāk pilsoņu acīs. Un es domāju, ka mums būtu jādara viss iespējamais, lai mēs vērstu šo politiku uz to mērķu izpildu, kas ir svarīgi pilsoņam, jo īpaši, kas attiec uz uh, teritoriju labiekārtošanu, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Un noslēgumā es gribētu teikt, protams, ka tā ir integrēta politika un tādai te būtu jābūt arī turpmāk. Te būtu jābūt solidarākai solidārāk, nekā līdz šim un kas attiec uz uh, eh, finansējuma aspektiem. Uh, Protams, es te nevēlētos uzsākt uh, īpašas diskusijas, bet es domāju, ka mums būtu jādomā par kopējas politikas uh, mērķiem un uh, to, ko mēs vēlamies ar to panākt. Un es domāju, ja mēs sapratīsim, ko mēs vēlamies panākt, tad mums radīsies iespējas arī rast nepieciešamo finansējumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, cienījumā kolēģi! Jūs teiktais ir ļoti interesants un noteikti tas. Uh, uh, apstiprinās eh, nepieciešamību iesniegt grozījums no jūsu puses, lai mm, pievērt nedaudz sāls šai te neitrālai vielai. Es domāju par kaut ko, ko, par ko mēs runājām pagājušajā gadā, un es domāju, ka Ranis Bēga, ka mēs nu pat tūdaļ došu vārdu. Uh, Protams, mēs pagājušajā gadā runājam par to, ka kopējo lauksaimniecības politiku būtu jāizskata ņemot vērā mūsu mērķus, ko mēs no tās sagaidām, un tad arī radīsim budžetu. Bet tāda nav bijusi Eiropas Savienības padomas pieeja, tad, kad mēs vienojāmies par finanšu perspektīvām. Bet pēc Francijas iniciatīvas eh, savulaik mēs vispirms vienojāmies par budžeta eh, daudzumu, septiņiem gadiem, un šīs te sarunas bija diezgan dīvainas, jo tās noved pie tāda rezultāta, ka vienīgā manevrēšanas iespēja budžeta izpildes uh, ietvaros ir bijusi eh, šie te uh, papildus līdzekļi kopējā lauksamniecības politikā. Vienlaikus uh, daudz zemnieki ir bankrotējuši cenu izmaiņu dēļ pagājušajā gadā. Un tātad šis te rezultāts, pie kur mēs esam nonākuši, ir diezgan dīvains, diezgan pretrunīgs. Mēs domājam, ka mēs aizsargājam uh, savus lauksaimniekus, garantējot uh, konkrētu budžetu kopējai lauksaimniecības politikai, un, un šie te papildus izdevumi netika samaksāti, un lauksaimnieki ir ievērojami cietuši pēdējo gadu laikā. Raimers Bēg, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, eh, pat laban eh, šis te Eh, budžeta komitejas atzinuma projekts eh, saistībā ar eh, lauksamēcības komitejas ziņojumu ir ļoti līdzsvarots. Kolēģi ir teikuši par interesantiem aspektiem, bet mums ir jāuzmanās, lai mēs pārāk neiejauktos atbildīgās komitejas kompetencēs Un te tātad e, diskusijas un elementi, par kuriem runāja kolēģe, e, te ir e, mēģinājums Acīm redzot, pirmdien pēcpusdienā Čorčs Lēns atbildēs savā sēdē uz to, bet katrā ziņā mums bija arī nepastāvīgā komiteja par jaunajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu definēt mērķus, eh, par kuriem eh, runāt gan koplēmuma procedūru gan arī par to, eh, kas eh, mums būs eh, finanšu schēmā jāparāda kā parlamentam kompromisa mēģinājuma rezultātā. Mums ir vispirms jānosaka mērķi, nevis tā kā novembra nesaistošajā dokumentā runājot par nākamo gadu agrāro politiku, kad mēs teicām, ir divi varianti, vai nu mēs būtiski samazinām līdzekļus, vai arī racionalizējam renacionalizējam. E, tas bija toreiz tāds priekšlikums, kas tagad gan ir nokļuvis papīrkurvī. Es gribētu vēl pieminēt, e, um, priekšsēdētāju kungs, vienu lietu. Formulējums, par kuru mēs izšķīrāmies nepastāvīgajā komitejā uh, par uh, lauksamniecības politikas līdzfinansējumu, uh, mēs teicām, ka mēs gribam Eiropas lauksamniecības politiku, bet tajā gadījumā, ja daudz dalībvalstis nav gatavas eh, piešķirt atbilstīgu finansējumu caur kopīgo budžetu. Mums ir jāpapildina par nacionālā eh, līdzfinansējuma iespēju. Jā, jādomā papildus. Eh, tātad mēs neprasām automātiski līdzfinansējumu, mēs esam par kopīgo lauksaimniecības politiku, Bet, eh, ja eh, situācija būs eh, tik sarežģīta, kā padome varētu arī baidīties, ka tas tā ir, tad mums ir jābūt alternatīvai. Tas bija ļoti sarežģīts kompromiss, kuru mums toreiz izdevās panākt. Šodien KLP ietvaros mums ir abi aspekti - gan jautājums par pilno finansējumu no kopienas budžeta, gan arī citi pasākumi, kas ir saistīti ar līdzfinansējumu bet ja mēs runājam par sadalīšanu 80-20 vai 20-80, mums ir jādomā arī par citiem elementiem, kas no budžeta viedokļa, gan pašu resursi, gan korektūras mehānismi, ka, š, ka šies te visi aspekti ir saistīti, un sadalīšanas taisnīgums ir daudzslāņaina tēma. Paldies! Eh, un des paradoxes. Jā, viens no paradoksiem, un paradoksus ir daudz, runājot par finansējumu kopējo lauksamniecības politiku, tātad viens no paradoksiem ir tas, ka tās valsts, kas visvairāk iebilst pret kopējo lauksamniecības politiku, iebilst arī par to, pret to, ka mēs nosakam šos griestus. Es vairāk arī neko neteikšu. Jūta Hauglūda. Paldies! Es saprotu, kāpēc tu teici, ka šis te atzinums, tātad mēs runājam par atzinumu, tātad Lavijas, Čovanī Lavijas atzinumu, un es domāju, ka tieši tāpēc mēs arī varam, mēs atbalstīt punktus, kas esam šeit sapulcējušies, jo formulējums ir ļoti atturīgs un tas ir atzinums. Mēs negribam, kā budžeta komiteja, iejaukties lauksaimniecības komitejas kompetencēs, izdomājot jauno lauksaimniecības politiku, kā to arī akcentēja Reinars. E, bet es arī uzskatu, ka mēs nevēlamies renacionalizāciju. Tas ir e, viens punkts. Tomēr es neatbalstu viņa viedokli par trešo punktu. Ja viņš saka, lai izvairītos no atšķirībām starp dažādām dalību valstīm, um, mums ir nepieciešams pilns uh, Eiropas uh, finansējums. Šīs te atšķirības eksistē uh, kaut arī mēs dodam Eiropu, pilnos Eiropas maksājumus neņemot vērā lauka attīstības līdzfinansējumu. Tā tad, ja es varu teikt, tad tas ir Eiropas Savienības ar 12 vai 15 dalību valstīm skatījums, bet ne 27 dalību valstu skatījums. E, tāpēc es uzskatu, ka šis punkts mums būtu jāmaina vismaz tādējādi, sakot, ka mēs nevēlamies renacionalizāciju bet ka ir nepieciešams eh, vienāds maksājums no Eiropas budžeta. Mums ir eh, jānosaka lauksaimniecības politikas mērķi, to mēs tagad nesakā, nedarām. <clears throat> budžeta komitejā, uh, un līdz 13. aprīlim mums arī nav iespēju, bet es uzskatu, ka tie maksājumi, kuri pēc tam tiek veikti no Eiropas budžeta, tiek uh, darīti pēc vienlīdzīgiem kritērijiem, nevis pēc uh, tradīcijām, jo tas nebūtu godīgi pret jaunajām dalību valstīm. Un mēs taču zinām, ka šajos maksājumos ir milzīgas atšķirības, to mēs visi zinām. Un tāpēc es uzskatu, ka mēs eh, mierīgi mūsu ziņojumā varētu arī ietvert šo te elementu. Tomēr es eh, neuzskatu, ka mums jau tagad ir jāpasaka, mēs gribam līdzfinansējumu, jā vai nē. Mēs šo te punktu varam izlaist, un eh, lauksamniecības komiteja, kura būtībā nodarbojas ar uh, eh, lauksamniecības politikas reformām, uh, tad mēs varētu atstāt šo jautājumu vismaz līdz uh, eh, 13. aprīlim uh, lauksamniecības komitejas pārziņā, jo jūs zināt, ka 13. aprīlis ir grozījuma iesnieguma termiņš un mēneša beigās balsojums. Paldies! Jūtā, Paldies, Jūta Kozlikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es um, cenšos saprast, vai Eiropa saprot, uh, kādā virzienā pasaule virzās. Amerikas Savienotās valsts pieņēma 50 gadu plānu par lauksamniecības produkcijas pārvaldību. ASV ir uzskatījuši šo par ļoti strateģisku jautājumu. Tas ir bijis strateģisks attīstības jautājums, un neviens ASV necentās e, nos, noslēpt to, ka ASV centās ieņemt vadošo lomu. Amerikas Savienotās valsts ir pieņēmuši šo plānu pirms pieciem gadiem un tagad soli pa solim cenšas to īstenot. Tas nozīmē ne tikai to, ka ASV pārvalda ražošanu, bet arī uh, pieļauj ģenētiski e, modificēto organismu audzēšanu un cenšas iet uh, produktīvāks, ražīgāks ražošanas virzienā. Un dažkārt man šķiet, ka Eiropas Savienība arvien vairāk noslēdz pati sevi, un mēs cenšamies rast īpašus atsevišķus risinājumus, kas palīdzētu aizsargāt dažas dalībvalstis, pat dažkārt aizsargāt vienu dalībvalsti no citas, bet mēs nedomājam par to, kā mēs varētu būt konkurētspējīgi um, pasaules līmenī. Mēs drīzāk cenšamies atrisināt savas iekšējās problēmas, un es domāju, ka tas ir galvenā, tā ir galvenā problēma, ar kur saskars Eiropa un man. Uh, Ir milzīgs bažas par, kopē, par Eiropas lauksaimniecības eh, politikas attīstību nākotnē, jo mēs cenšamies atrisināt ilgtermiņa problēmas ar īstermiņa risinājumiem. Ik pēc dažiem gadiem mēs cenšamies rast kaut kādu nelielu risinājumu, kaut kā nedaudz piemērot šos te instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai palīdzētu uh, nu, lauksaimniekiem. Protams, atsevišķie punkti, kas ir iekļaut šajā ziņojumā, ir korekti un pareizi. Mums ir jādomā par uh, nacionālo finansēm arī, bet jau šobrīd jāsaka, ka uh, šie jautājumi ir daļai nacionalizēti. Mēs necenšamies kolektivizēt kopējo lauksaimniecības politiku, un mēs cenšamies to noturēt tādās proporcijās, kā tas ir bijis tīri vēsturiski. Mēs cenšamies atbalstīt maza izmēra ražošanu. Un man satrauc šāda pieeja, jo tādējādi mums neizdosies kļūt konkurētspējīgiem un izturēt milzīgo globālo spēlētāju spiedienu. Un es domāju, ka pēc 10-15 gadiem mums noteikti būs jādomā par jaunu pasākumu virkni, jo īpaši Eiropas uh, līmenī. Uh, lai atkal aizsargātu savu iekšējo tirgu. Mums jau atkal būs jānāk klajā ar protekcionistiskiem pasākumiem, lai aizsargātu mūsu lauksamniecības eh, produkciju no milzīgās konkurences ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Durāna kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, centīšos izteikties pavisam bukaliski, runājot par dažiem punktiem, kas ir pieminēti šajā uh, E, ziņojumā un varbūt, lai distancētos no citiem. Es domāju, ka ši, e, šis e, ziņojums ir tāds diezgan pozitīvs, tāpēc, ka mēs atbalstām kopienas pieeju. Varbūt nav īpaši skaidri norādīts uz šo saikni starp pirmo un otro pīlāru C punktā. Jūs pieminēt šo te lauksaimniecību plašākā mērogā, ka mēs pilnībā piekrītu un mēs noteikti to varētu papildināt vēl arī uh, priekšlikumos, ne tikai apsvērumos. Es domāju, ka uh, mēs noteikti izmantosim Lisabonas līguma jaunās kompetences, lai definētu kopējo lauksaimniecības politiku, taču es domāju, ka būtu arī vietā, ja budžeta komiteja nāks klajā ar saviem, savām, uh, saviem priekšlikumiem, jo uh, Es arī no savas puses iesniegšu dažus grozījumus, varbūt īpaši neiedziļinoties detaļās, bet eh, runājot par šo te um, pārtiks pietiekamību, mums noteikti ir jādomā par šo punktu, bet mums nevajadzētu izraucīties ASV modeli. Mums drīzāk būtu jādomā par kopīgu Eiropas politiku, kas vienlaikus arī ņemtu vērā uh, mūsu īpašo eh, specifiku, arī mm, lauksaimnieku atalgojumu, jo īpaši to, kuru saimniecības ir neliels. Tātad man noteikti būs daži eh, grozījumi, varbūt īpaši negrozot pašu dokumentu pēc būtības, bet es priecājos par to, ka mēs esam palikuši pie uh, pamata orientācijām, kuras mūsuprāt dažkārt bija apdaudētas, bet tomēr mēs esam tās paturējuši, mēs esam par kopēju kopienas pieeju, un es ceru, ka arī budžets tiks paturēts līdz šajā līmenī. Mums ir nepieciešams ievērojams kopienas budžets un nevajadzētu nacionalizēt šos jautājumus. Paldies! Paldies! Es aicināšu referenti noslēgt šo viedokļu apmaiņu, kas bija ļoti interesanti. Viens punkts, lai nedaudz paskaidrotu. Tad, kad mēs runājam par kopējās lauksaimniecības politikas renacionalizāciju, es te šobrīd, protams, nerunāju par to, kāda ir mūsu katra nostāja šajā jautājumā, bet mums būtu jāsaprot, ka tad, kad mēs par to runājam ar atbildīgajiem lauksaimniecības jomā, Eh, ir zinām neizpratni, jo te ir runa par trim līmeņiem. Vispirms tiek fiksēts politikas saturs un, un noteikumi kopējā tirgus organizācija, kopējā lauksaimnes politika un tā tālāk un tā joprojām, kas turmāk būs koplēma procedūras uh, rokās. Tātad tas ir punkts, kurā um, ir diezgan liela vienprātība Kopējās lauksaimniecības politikas noteikumiem ir jābūt fiksētiem Eiropas Savienības līmenī un tiem ir jāpaliek Eiropas Savienības kompetencē. Ir otrais līmenis, kas ir finansējums. Tātad par politiku mēs vienojamies Briselē. Līdz šim šī politika tika finansēta, vismaz kas attiec uz pirmo pīlāru eh, no Eiropas budžeta, un tagad ir jautājums par to, vai tam tā būtu jābūt arī turpmāk. Un vēl ir trešais līmenis, kas ir nacionālie papildinājumi kopējā lauksaimniecības politikā, jo katrā mūsu dalībvalstī ir papildus pasākumi un dažkārt arī papildus e, finansiālā palīdzība. Šie de minimis atbalsta maksājumi piena eh, krīzes eh, laikā vairākas dalībvalstis bija spiestas maksāt šo te papildus palīdzību, šos te de minimis maksājums vai kaut kā citādi to maksājot no uh, eh, sociāliem līdzekļiem un tā tālāk un tā joprojām. Un vēl bez šiem te finanšu aspektiem vēl ir arī nacionālai noteikumi vidas aizsardzības jomā, konkurences jomā, un arī tie atšķirs mūsu dalībvalstīs. Un eh, šis ir jautājums, par kuru mēs varbūt runājam ļoti maz, bet tas ir ļoti svarīgs, proti iekšējā tirgus organizācija par šo te produkcijas eh, apgrozību Eiropas Savienības tirgū. Tātad ir jāsaprot, ka ir šie trīs līmeņi - kopējais lauksaimniecības politikas saturs Eiropas Savienības līmenī, jo Eiropas Savienība izlem šo jautājumu tālāk ir šīs politikas finansējums un visbeidzot nacionālai papildinājumi. Un tad, kad mēs runājam par renacionalizēšanu, mums ir jāsaprot, ka runa ir par trim dažādiem aspektiem. Referentkungs, lūdzu, ja jūs vēlaties noslēgt šo viedokļu apmaiņu. Eh, paldies! Sirsnīgs paldies kolēģiem par eh, um, elementiem Es domāju, ka šīs debates bija ļoti liederīgas, un tās man no, lieta noderēs eh, turpinot darbu pie šīs tēmas, eh, kas eh, būs vēl diezgan ilgi, jo neņemot vērā atzinumu vien, tēma, protams, ka paliks vēl ilgi aktuāla, pirms izdarīsim secinājumus par KLP reformām. Godātie kolēģi, ir skaidrs, ka tas ir atzinums par iniciatīvas ziņojumu. Un te ir runa par komisijas paziņojumu, pie kura mēs vēl atgriezīsimies, runājot arī par leģislatīvo tekstu. Atgādināšu, ka mums vēl ir iespēja izteikt mūsu viedokli, papildinot to ar lielākām, būtiski daudzām detaļām, sīkākām detaļām. Un es domāju, ka būtu labi, ja mēs lauksamniecības komitejai dotu iespēju izteikties par ļoti daudziem tehniskajiem elementiem jo lauksamniecības komiteja noteikti ir eh, īstākais un eh, efektīvākais eh, komentētājs, runājot par pirmā, otrā pīlāra politikas saglabāšanu un efektivitāti. It īpaši ņemot vērā, ka šī komiteja ir gūsi lielu pieredzi, tāpat svarīga ir lauku reģiona attīstības politika. Tā ir ļoti liela joma, kas ir vēl diezgan uh, izplūdusi. Tomēr ir jāsaka, ka KLP ir jāturpina finansēt kopīgi, uh, tā ir mūsu atziņa. Uh, par atsevišķiem pasākumiem un finansējuma aspektu, piemēram, palīdze, palīdzība atpalikšiem reģioniem. Mm, te jau ir līdzfinansējums ir palīd, paredzēts tā vai tā, un nacionālās valstis arī piedalās. Mm, tomēr es domāju, ka situācija ir tāda, ka e, vispārējais sadalījums, kāds tas ir pazīstams līdz šim, mm, neno, neizslēdz to, ka mums ir patiešām vajadzīga kopīga lauksaimniecības politika, eh, Eiropas Savienības kopēja lauksaimniecības politika. Eiropas Savienības pieņemtie lēmumi. Runājot par līdzekļiem, mums vienmēr ir jārunā arī par mūsu mērķiem. Šodien, ja mēs runājam par KLP, eh, tajā ir papildus, daudz papildus elementi. Te mēs vairs nerunājam par politiku, kura nodarbojas ar ražošanas un produkcijas eh, kvalitātes jautājumiem. Nē, šī politika arvien vairāk pievēršas arī citiem aspektiem. Un šie uh, aspekti piesaista arī sabiedrības ieinteresētību. Arī šajā e, jomā ir jāņem vērā uh, Eiropas lauksaimnieku intereses Mm, ir svarīgi, lai uz šiem jautājumiem tiktu vērst arī Eiropas iedzīvotāju uzmanību, ka mēs izdodam naudu, bet ne tikai zemnieku dēļ, bet gan par sabiedriskajām vērtībām, par vidi, par vidas saglabāšanu. vidas apstākļu uzlabošana, CO2 izmešu samazināšana, eh, CO2 uztvēršana. Eh, tie ir punkti, par kuriem ir jādiskutē. Tie ir punkti, uz kuriem jāvērš mūsu iedzīvotāju uzmanība. Un mēs, eh, protams, ka veiksim tālāk parasto procedūru. Paldies! Paldies, cienījamies kolēģis, aizmirsu, ka man būtu jādod vārds arī ģenerāldirektoru kungam un es vēlētos vērst jūsu uzmanību īpaši uz sesto punktu. Lūdzu, ģenerāla direktora kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Diskusijas jau bija ļoti interesants, un es noteikti atbildēšu uz jūsu uh, konkrēto jautājumu. Pretēji tam, kas ir minēts sestajā punktā, komisija grasās nākt klajā ar pārskatīto uh, dokumentu saskaņā ar parasto praksi. Un es domāju, ka šajā ziņā dokuments noteikti būtu jākoriģē. Paldies. Tagad es ļaušu mūsu referentam sazināties ar komisiju, lai precizētu dokumentu saturu. Tātad atgādināšu tagad termiņus. Grozījums var iesniegt budžeta komitejā. Un es priecājos par to, ka pēc šīm diskusijām mums noteikti būs daudz eh, grozījumu, kas piedos gan sāli, gan piparus šim te dokumentam. Tad grozījums var iesniegt līdz 13. aprīlim plūksten 12. balsojums notiks 27. un 28. aprīlī. Balsojums atbildīgajā lauksaimniecības komitejā notiks 2. Jū, jūnijā un šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē jūlijas sesijā. Paldies! Levandovska kungs ieradīsies pavisam drīz, bet tagad izskatīsim 13. punktu pēc eh, atzinām sagatavota Kalfina kunga lūguma. Viņš mums informēs par valsts finanšu ilgtermiņa ilgspējību ekonomikas atveseļošanai. Ļoti vienkāršs jautājums. Un šajā jautājumā Kalvinkungs mums dos nekavējošu atbildi un iespēju atrisināt šo jautājumu. Nē, tas nebūs tik ātri. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, šis ir atzinums, kas mūsu komitejā ir jāsniedz par ziņojumu, kas tiek sagatavots ekonu komitejā, tā ir vadošā komiteja. Un tur tiek pausti parlamenta komentāri par uh, uh komisijas paziņojumu no pagājušā gada oktobra. Uh, Šeit mēs pievēršamies politikām, kā iziet no ekonomikas un finanšu krīzes, un uh, uh, ziņojumā ir runa par politikas koordinācijas uh, stiprināšanu un arī par fiskālo politiku. Lūdzu, ievērot klusam, mēs klausām Kalfinkungu. Un tas ir saistīts arī katras uh, dalībvalsts ekonomikas īpatnībām. Uh, Un šie jautājumi noteikti izraisīs daudzus komentārus un reakcijas, un ziņojumam pašam noteikti būs uh, uh daudzas diskusijas par šo ziņojumu būs, un mūsu komitejai ir jāieņem um, tātad budžeta komitejas viedoklis, jāsaka mūsu komentāri un galvenie uh, punkti, ko mēs varētu uzsvērt mūsu atzinumā, uh, kurus mēs varētu iekļaut, uh, lūgt iekļaut ziņojumā. Uh, Eh, tos gribētu tagad uzskaidīt pavisam īsi, ko es domāju, ka vajadzētu iekļaut galīgajā ziņojuma versijā. Pirmkārt, mums vajadzētu eh, gaidīt plašāku ekonomikas politikas koordināciju, tas ir obligāti vajadzīgs, un mums vajadzētu uh, uh, arī meklēt sinerģijas, ko šī plašākā koordinācija varētu dot. Uh, un otrkārt, izaugsmas pakts nav pietiekams, lai uh, nodrošinātu konverģences dalību valstīs. Mums vajadzētu pārskatīt uh, pēc iespējas drīzāk mērķus konverģencei, un uh, iespējams, ka drīzumā varētu tikt izveidots Eiropas uh, valūtas fonds. Mums ir arī jāsaka, ka krīzes laikā iedzīvotāji satraucas par saistībām saistībā ar Eiropas budžetu, jo 70% no budžeta līdzekļiem nāk no dalību valstu budžetiem, un mums ir ļoti skaidri jāsaka, ka Eiropas uh, budžets dod Eiropas pievēroto vērtību, un tam ir jābūt ļoti skaidri pateiktam komitejas ziņojumā, lai varētu stāties pretī šiem uh, kritiskajiem punktiem, uh, kas parādās dalību valstīs, šiem te balsīm, kas saka, ka uh, Eiropas eh, budžets būtu jāsamazina. Šeit mēs varētu nosaukt dažus pozitīvus piemērus, piemēram, atvesļošanas eh, plānu, kur gan nebija īpaši lieli resursi un tomēr tika labi eh, amortizēta krīzes ietekme. Būtībā ziņojuma pamatīdeja mūsu atzinumā tā tad vajadzētu būt tādai, ka uh, valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāte ir tieši saistīta ar Eiropas budžetu un tā finansēšanu, un tāpēc mums vajadzētu, uh, neskatoties uz to, kādas politikas tiek pieņemtas, lai uh, izietu no krīzes, uh, tās būtu jākoordinē pēc iespējas vairāk un būtu jāņem vērā Eiropas budžeta, Eiropas pievienotā vērtība un būtu jāmeklē jauni mehānismi, eh, kā dalību valstu ekonomikas eh, atkal uzvest uz konverģences ceļa. Tie, manuprāt, varētu būt galvenie punkti, kas būtu svarīgi Eiropas budžetam un ieņēmumiem šajā budžetā. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur. Euh, Paldies referentam Haglundkungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos izteikt komentārus par uh, termiņiem. Cik man zināms, tad mēs saņemam informāciju par to, ka tiek sagatavots šāds atzinums 25. Eh, martā, un jāsaka arī, ka termiņš bija eh, zaļā nedēļā, un tā rezultātā daudziem ir eh, pagājis garām šis jautājums, un tas ir ļoti nožēlojami. Tāpēc es domāju, ka noteikti varēja būt vēl vairāk grozījumu šim tie svarīgajam atzinumam ja šis te termiņš nebūtu bijis noteikti šādā veidā. Es ceru, ka sekretariāts to ņems vērā, jo tas nav piemērots veids, kā izskatīt šādus jautājumus. Tā būtu neliela kritika par pašu procesu. Tālāk, kas attiecas uz šo jautājumu pašu pēc būtības, es eh, pie tā strādāju arī ekon komitejā, un jāsaka, ka ekon komitejā par šo jautājumu ļoti atšķirīgi viedokļi. Dažas grupas uzskata, dažām grupām viedoklis ir tāds pats kā referentam, bet eh, citām ir ļoti atšķirīgs viedoklis, un es esmu vienā no šiem te pēdējām grupām. Mums ir notikušas diezgan konstruktīvas diskusijas, un mēs esam centušies panākt kompromisa grozījums, bet to nav izdevies panākt, ņemot vērā to, cik eh, šajā jautājumā viedokļi ir atšķirīgi. Tāpēc, ja mums nebūtu bijis noteikts tik īsts termiņš, mēs noteikti būtu iesnieguši ļoti daudz grozījumu par šo svarīgu atzinumu. Tāpēc es atvainojos referentam, bet es būšu spiests balsot pret visu atzinumu kopumā tieši šī iemesla dēļ, un jau iepriekš atvainojos par to, bet tas viss ir noticis tikai un vienīgi sekretariāta eh, nepareizās plānošanas dēļ. Un es vēlreiz vēlētos izteikt kritiku sekretariātam par to. Tālāk, kas attiecas uz pašu jautājumu, tad mēs esam centušies uzsvērt to, ka mums ir nepieciešams uh, ilgspējīgs risinājums publiskajām finansēm. Ja mēs nepārtrauksim šo te uh, līdzekļu tērēšanu, tad ilgtermiņā mēs saskarsimies ar milzīgu deficītu, un mēs nevarēsim garantēt labklājību Eiropā, kur mēs cenšamies izveidot un ar, saskaņā ar kur mēs cenšamies dzīvot. Tāpēc mēs, eh, protams, strādājam pie šī jautājuma arī ekonu komitejā, kur mēs eh, nevaram rast kopīgi risinājumu par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Tālāk. Mūsu grupa nevar piekrist 8., 9. punktam un arī citi punkti mūsuprāt nav pareizi eh, sagatavoti ņemot vērā pašreizējo ļoti sarežģīto ekonomisko situāciju. Tāpēc Eh, priekšsēdētājs vēlētos jūs informēt, ka mēs balsosim pret atzinumu un vēlreiz uzsveru un aicinu sekretariātu turpmāk labāk plānot savu darbu, lai mēs varētu pienācīgi iesniegt savus grozījumus un sasniegt kompromisus par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Daudzi no punktiem ir ļoti labi, bet, kā jau es teicu, manas minēto iemeslu dēļ ir ļoti grūti vienoties par šo dzinumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi! Referentkungs, vai jūs Stalajan kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt, ka mēs esam iesnieguši trīs grozējumus, un mēs piekrītam diviem kompromisu priekšlikumiem, ar kuriem nāca kalajā Kalfinkungs. Runa ir par kompromisu A un kompromisu B. Referenta kungs ir iesniedzis divus multiskus grozījumus. Mutisko grozījumu numur viens attiecībā uz šo grozījumu mums ir zinām iebildumi, jo mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības budžets saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem nevar būt deficīta budžets, tam ir jābūt līdzsvarotam budžetam. Tāpēc arī mūsuprāt šis grozījums ir nevietā. Tālāk runājot par mutisko grozījumu numur divi, mēs piedāvājam referentām papildināt šo grozījumu, nolasīšu tekstu angliski, nodrošināt ilgtermiņa ilgtspējību publiskajām finansēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies kolēģim! Ir skaidrs, ka šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā budžeta komiteja ir nonākusi diezgan delikātā situācijā. Jo saskaņā ar līgumu mēs esam spiesti rīkoties prātīgi. Un uh, mums uh, tiek piedāvāts izteikt ieteikums dalībvalstīm, kuras neatrodas tādā pašā situācijā un kurām nav tāda paša pienākuma. Jāsaka, mums ir ļoti grūti, jo no vienas puses mēs labprāt vēlētos aicināt dalībvalstis sekot mūsu piemēram, un no otras puses, ja mēs varētu saņemt nedaudz vairāk līdzekļu no dalībvalstīm, tad mums būtu arī vairāk manevrēšanas iespēju. Tātad pēc visa nu pat dzirdētā Atzinam sagatavotāju kungs, lūdzu, vai jūs vēlētos izteikt savus komentārus? Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka mūsu rīcībā nebija tik daudz laika, lai pienācīgi izskatītu šo jautājumu un attiecīgos punktus, bet jāsaka, um, pats ziņojums jau izrājas diezgan daudz jautājumu. Un es nešaubos par to, ka var rasties ļoti dažāda viedokļa vadošajā un atbildīgajā komitejā. Tāpēc es uzskatu, ka mums savas komitejas atzinumā būtu jāpieturās ļoti strikti pie budžetā jautājumiem un nevajadzētu īpaši izplūst runājot par citiem punktiem. Vēlreiz jāsaka, tāds nu ir uh, laiks, kas bija mūsu rīcībā, un centīsimies panākt pēc iespējas vairāk kompromisu rīt. Paldies priekšsēdētāji! Ļoti labi! Liels paldies! Es priecājos sveikt šeit mūsu vidū mūsu bijušo kolēģi Janušu Levandovski, kas ir budžeta komisārs, un mēs viņu sveicam šeit pirmo reizi. Pagājušo reizi viņš šajā zālē sēdēja šeit otrā pusē, nelielā krēsliņā, pie neliela galdiņa, kā tāds noso, notiesātais tiesā, bet eh, gal galā viņš ir izturējis pārbaudījumu un šobrīd ir mūsu vidū šeit otrā pusē. Tātad, komisār kungs, paldies, ka esat ieradies pie mums šodien, lai piedalītos viedokļu apmaiņā. Eh, komisijā ir ticis pieņemts eh, neliela ir tikus pieņemta neliela pakotne par Lisbonas līguma stāšanos spēkā un sakām, kādas tas atstāja uz to, eh, kas līdz šim ir bijis starp institūciju nolīgums par daudzgadu finanšu plānu un un noteikti būs nepieciešams piemērot uh, budžeta noteikumu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tātad jūs esat tiesni, es izstrādājuši trī dokumentu pakotni. Es aicinātu jūs uh, īsumā iepazīstināt ar to, un pēc tam Rainers Bēga izteiks savus komentārus, un, protams, arī vispārējie kolēģi, kas to vēlēsies. Lūdzu, komisārkungs. Paldies, paldies par šo ielūgumu. Šķiet, ka komisija daudz vairāk uh, laika paņem, lai atgūtos uh, pēc uh, lieldienām nekā parlaments, jo komisijā gandrīz neviens šobrīd nav, bet mēs tomēr esam darbā. Un es lūdzu šo iespēju ierasties pie jums, lai vēlreiz uzsvērtu, ka mūsu pienākums 2010. gadā ir daudz lielāks. Tas nav tikai ilgadējā budžeta procedūra, tas, protams, ir izaicinājums. Uh, bet šeit ir runa arī par pielāgošanos jaunajam līgumam. Bet mums ir jāraugās arī nākotnē, runājot par budžetu, un jāraugās tālāk par 2010. gadu. Runājot par šo, šā gada kalendāru, Lisabonas pakotne komisāru kolēģijā tika pieņemta 3. martā, un tagad ir uh, jālemj par samierināšanās komitejas modalitātēm, un tas būtu jāatrisina pirms uh, kom, uh, samierināšanās komitejas, pirms tās sēdes. Un mūsu pienākums ir arī budžeta izpratnē palaist uh, ārējās darbības dienestu. Te ir runa, protams, par darba spēku noteikumiem, bet arī par budžeta grozījumiem. Eštons kundze ir solījusi nākt klajā ar gataviem skaitļiem, jo bez skaitļiem nav iespēja veidot budžeta grozījumus. Tātad viņi nāks klajā ar skaitļiem pēc vienu mēnesi pēc lēmuma par ārējās darbības dienestu izveidu, bet man liekas, ka mums uh, būs jāpagaida vēl ilgāk, un tad mums būs vajadzīgs četras nedēļas, lai sagatavotu uh, grozījums 2010. gada budžetā, bet arī uh, tas nā, ne, eh, ar to viss nebeigsies, eh, tad sāksies eh, ikgadējā procedūra ar Sedoniju galvenajā lomā, un 27. aprīlī mums ir jāpieņem budžeta projekts, un tajā pašā dienā, kā ierasts, mums tas ir jāprezentē parlamentam. Un 27. mums jāpieņem arī komisijā uh, ziņojums par iestāžu nolīguma uh, darbību. Jā, nolīgums. Bet ar to arī viss nebeidzas. Jūnijas sākumā mums vajadzētu būt eh, gatavai finanšu regulas pārskatīšanas eh, procedūrai. Tas ir nopietnas pasākums, un eh, pārskatīšana būs jūlijā, un tad jau visi raudzīsies uz jauno finanšu perspektīvu finanšu schēmu, bet tas nav nekāds vienojošais faktors Eiropas Savienībā, jo bieži vien cilvēki daudz vairāk strīdas par naudu nekā par citām lietām. Runājot par Lisabonas pakotni, mūsu priekšlikums balstās uz uh, uh, 312. pānta līgumā, kas uh, paredz iekļaut daudzgadu finanšu schēmu padomes regulā, kas ir jā, jāpieņem vienprātīgi pēc tam, kad tiek saņemta parlamenta piekrišana. Un visi zina, ka ir tik dažādi nosacījumi šobrīd iestāžu nolīgumā, uh, un uh, tas daļai tiks ielikt daudzgadu finanšu schēmā un arī uh, ikgadējā iestāžu nolīgumā un daļai arī finanšu regulā. Pamat filozofija tam, kas tika prezentēts parlamentam, ir tāda, ka mēs nevēlamies veikt nekādas izmaiņas, ja to neprasa līgums. Un to Raimers Bēga jau nosauc par minimālo pieeju, bet tas ir apzināti tā veidots, lai neatvērtu atkal šo Pandoras lādi, lai nesāktos uh, strīdi par strīdīgiem jautājumiem. Otrs pamat ideja šajā pakotnē ir uh, saglabāt uh, spēku līdzsvaru starp budžeta lēmējiestādēm, ko um, groza tikai Eiropas parlamenta pieaugušās kompetences. Tātad visi nosacījumi, kas ir saistīti ar finanšu ietvaru, uh, būs ietverti daudzgad schēmas regulā. Tie nosacījumi, kur ir vajadzīga lielāka elastība un kas ir vairāk tāda starp institūciju jautājumi, tie tiks iekļaut iestāžu nolīgumā. Tā ir tā uh, pamatfilozofija tam, kas uh, tie šeit ir pieņemts. Tas jau uh, tika teikts, ka iestāžu nolīgums uh, tagad attiecas uz sadarbību budžeta jautājumos. Un bija jāpārskat arī finanšu regula, lai pielāgotu uh, Uh, regulārajai budžeta procedūrai. Un pirmie grozījumi finanšu regulā būs par transferiem un samierināšanās uh, komiteja 2009. gada novembrī tikās un uh, kādas tad ir izmaiņas saistībā ar Eiropas centrālo banku un tika dzēsti noteikumi par policijas un tiesu sadarbību. Tas tagad ir pirmajā pīlārā. Tātad tā ir tā pamata filozofija tam, kas jums tika stādīts priekšā, un tas ir apzināti tā darīts Tātad tur ir runa par salāgošanu ar to, kas ir iestāžu nolīgumā, lai nebūtu, nerastos nekādi strīdi, lai mēs varētu strādāt uz stabila pamata 2010. gadā. Un tad ļaut iespēju apspriest strīdīgākus jautājumus, balstoties uz iestāžu nolīgumu. Un es jau gaidu, ka Rāmers Bēge un Inga Gresle noteikti izteiks dažādas piezīmes. Es esmu guvis jau pieredzi ar viņiem, bet es gribētu tiešām uzsvērt, ka šeit ir runa par salāgošanu. To var uzskatīt par minimalistisku pieeju, bet mēs vēlamies veidot stabilu pamatu procedūrām, pirms pievērsties strīdīgākiem jautājumiem, kas parasti aizņem ļoti daudz laika. Uh, Un tā tas būs ar pārskatīšanu, tā tas būs ar uh, finanšu regulas pārskatīšanu. Paldies par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz vienkāršākiem jautājumiem. Vismaz uz dažiem no tiem. Paldies. Très bien, merci, monsieur le, le commissaire. Paldies, komisār kungs. Jūs mums pavisam skaidri iepazīstinājāt ar šo pieeju, kas pavisam gribētu ir minimalistiska pieeja. Un tagad ir jācenšas rast vienošanos trīs institūciju starpā par uh, nelielām korekcijām, par kurām nevajadzētu būt uh, milzīgām politiskām nesaskaņām, lai mēs pēc tam varētu uzsākt sarunas kas varbūt būs daudz grūtāks, un tās noteikti būs saistīts ar politisko izvēli. Un šī pieeja ir izraisījusi virkni jautājumu, man ir diezgan daudz runātie pieteikušies. Vispirms Remers Bēgi. Danke. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mīļais komisāra kungs, es sveicu jūs jaunajā funkcijā. Es eh, ar prieku gaidu mūsu sadarbību, kas būs cieša un noteikti arī saistīta ar dažu labu konfliktiņu. Es, eh, protams, saprotu, ka komisijai eh, vispār pirms nācās izšķirties par ļoti uzmanīgu pieeju, izstrādājot šos priekšlikumus. Protams, ka nebūs bijis viegli tieši pēc jaunās komisijas vēlēšanās 14 e, dienu laikā ietvert e, priekšlikumos politiskās nepieciešamības aspektus e, Tāpēc eh, tagad mums kopīgi būtu jākonsultējas un eh, jāpārunā par ļoti sarežģītu paketi. Es koncentrēšos uz abiem punktiem, par ko esmu kompetents kā referents, proti eh, tātad daudzgadu finanšu schēmas jautājums, likums, pa, parlamenta atbalsts un otrkārt jaunais starpiestāžu līgums. Ceturtais pāns līdzinējās iestāžu nolīgumā uh, saka, ka. Uh, Ja līgums tiek pārskatīts daudzgad finanšu schēmas ietvaros, tad uh, nepieciešamie pielāgojumi tiks veikti atbilstoši. Tātad ar budžeta ietekmi, ar ietekmi uz budžetu, ja tiek veikt līgumā grozījumi. Tātad katrs no mums zina, ka Lisabonas uh, līgums uh, nosaka jaunas politiskās prioritātes Eiropas Savienībai, iedzīvotājiem un valstīm, sākot ar energoapgādes drošību un beidzot ar kosmosa politiku un sportu un citām jomām, kas uh, vien nāk priekšām par eh, Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta eh, finansiālajām sakām jau nemaz nerunājot. Līdz ar to tiek izma izmainīts līdzinējais iestāžu nolīgums, un to izmaiņas veikt ir iespējams tikai vienojoties iestādēm. Eh, komisārs pamatoti pie pieminēja, ka visa pakotne vēl nav noformulēta, un līdz ar to nav vienkārši runāt par to. Tas, kas mums ir nepieciešams, eh, runājot par Lisabonas līguma sekām uz budžetu, gan domājot par operacionālajiem līdzekļiem, gan arī administratīvajām apropriācijām, uh, ne tikai tas, ka mums ir nepieciešams priekšlikums budžetam, bet arī komisijai būtu labi, ja tā to sagatavotu e, daudzgadu kontekstā vispirms e, vismaz e, saskaņā ar pašreizējo finanšu prognozi. Un, protams, ka tādā veidā, ja nebūtu iespējams citādāk, tad eh, ņemot vērā 21. 23. pantu līdzinējā nolīgumā, eh, runāt arī par līdzekļu apkopošanu, un, ja nebūtu ris, eh, līdzekļa piesākumi, tad padomāt par Lisabonas konteksta finanšu prognozi. Un mēs jau esam komitejā par to domā, diskutējuši eh, par šīm te robežām, eh, kas eh, būtiskākajās kategorijās būtībā ir nulle. Un runājot par negatīvajām prioritātēm, ir jautājumi, vai ir iespējams ko ietaupīt, un tomēr situācija ir tāda, ka uh, izaicinājumi, kas saistās ar Lisabonas politiku, nebūs tā vienkārši finansējami. Tātad lūdzu budžeta grozījumus, bet daudz gadu perspektīvā uh, runājot par laiku līdz vismaz 2013. gadam. Es uzskatu, tas ir absolūti nepieciešams nepieciešams. Negribot sarežģīt lietas, es tomēr teikšu, ka līdzinējās iestāžu nolīgumas e, funkcionēšanas veids, e, tā iespējas un diskusijas, kas varētu varbūt tikt e, arī uzlabot situāciju, piemēram, elastīgums, elastīguma instruments, rezerves, ārpus budžeta iespējas dažādu instrumentu ietvaros tās ir lietas, uz kurām mums vajadzētu paskatīties. Mm, it īpaši paskatoties, ko bijusī pagaidu komiteja jau izvērtēja. Diemžēl komisija 2005. un 2006. gadā tam neguva vairākumu. Tomēr šīs atziņas arī varētu mums parādīt ceļu, kādā veidā sadarboties, it īpaši meklējot politiskos risinājumus. Gribu runāt par vēl vienu punktu, kas man dara lielas raizes. Es gribētu vienkārši pavaicāt, vai tā ir vienīgā bumba ar laika degli, eh, kas ir paslēpusies šajos tekstos un varbūt arī dažādos eh, tiesību aktu eh, tulkojumos. Mēs jau noteicām, ka pašreizējā līgumā pārskatot finanšu prognozi, tātad bijušais 22. punkts, notiek pielāgošana 0,03% ietvaros no nacionālā kopienākuma. Nepieciešams padomē kvalificētais vairākums un attiecīgi arī absolūtais vairākums Eiropas parlamentā. Eh, kas tā bija arī Galileo gadījumā. Tagad es dzirdu, ka laikam ir diskusija. Es nezinu, kāda ir komisijas pozīcija par to. Varbūt komisija varēs to mums precizēt. Tātad, ka pastāv diskusija par to, ka kvalificētā vairākumā jautājums zem 0,03% ņemot vērā 312. pānta tiesisko aktu interpretāciju. Tā tad eh, šis te pants būtībā eh, nav aktuāls. Ko tas nozīmē, ja mēs jau vairāk kaut kārt esam eh, bijuši spiesti izmantot pārskatīšanu? Un ja situācija būtu eh, tāda, kā piemēram eh, Galileo diskusijas laikā, un ja tad jaunais likumdošanas akts būtu spēkā, tad mēs nevarētu Eiropā gūt nekādus panākumus šādu jautājumu risinājumā. Varbūt, ka te ir runa tikai par dažādu tiesību tiesību aktu interpretāciju, jeb šo tulkojumu. Un varbūt, ka ir vērts e, parlamentu tam padomāt, kā spēka balansu e, atkal e, salīdzsvarot. Vai varbūt mm, rīkosimies tā, ka nākamajos gados budžeta lēmēja institūcija būs absolūti atkarīga no katras individuālās dalībvalsts? Man liekas, ka tā ir ļoti nozīmīga un jūtīga tēma, tāpēc arī es lūdzu mazlietiņ uh, mūs apgaismot šajā kontekstā un varbūt arī pievērst uzmanību vēl citiem punktiem, uh, lai neizrādās, ka tās ir bijušas bumbas ar laika degļiem, kuras uzsprākst vēlāk, tikai šobrīd mēs to vēl nesaprotam. It īpaši, ja mēs domājam, ka ir iespējama dažāda tiesisko eh, juridisko aktu interpretācija. Noslēgumā es gribētu vēlreiz uzdot eh, jautājumu. Manuprāt, eh, mums būs jāpastāv uz prognozi, kas saistās ar Lisabonas eh, līgumu un kas nav tikai tehnisks aspekts. Es domāju, ka domā, runājot par politisko atbildību un uh, Lisabonas līgumu pārņemšanu, mums pie tā ir jāturas. Uh, pēc tam uh, saistībā ar priekšlikumiem par ārējās darbības dienestu, kas vēl tiks izteiktu, un attiecīgo pantu piemērošanu uh, par kopējo ārējo drošības politiku nolīgumā. Uh, Arī šeit mums e, nāksies mm, e, dzīvot e, ne tikai augstā pārstāvja līmenī, vai arī kā Greslas ziņojumā tas ir teikts, arī šeit mums būs nepieciešams jauns variants. Un te mēs eh, nevaram runāt tikai par prezidentūru un augsto pārstāvi, jo mums ir eh, jārunā arī par speciālo Eiropas Savienības pārstāvi, eh, par budžetu un daudz ko vairāk. Tāpēc es jau šodien vēršu jūsu uzmanību, gan komisijas, gan padomes uzmanību uz to, lai darbs pie šiem punktiem nolritētu vairāk vai mazāk vienlaicīgi jo, e, ja mēs, e, tā sakot, ja izkliedēsim uzmanību, e, tad pēc tam, kad būs jaunas sarunas un nolīguma saskaņošana, mums būs nepatīkams pārsteigums. Un tāpēc uh, ir svarīgi, ka ne tikai jūs kā budžeta komisārs, bet uh, komisāru kolēģija izprastu savu kopīgo atbildību komisijas prezidentu ieskaitot uh, par Lisabonas uh, pielāgošanu budžeta jautājumu situācijai. Ga Un, ja komisija kādreiz pieņems lēmumu iet par šo tiltu un skatīties plašākā perspektīvā, ne tikai eh, tehniskās piemērošanas kontekstā, jo tad eh, mums būs iespējams sasniegt adekvātu rezultātu adekvātā laikā. Paldies! Merci, euh, Raimer. Donc... Paldies, Raimer! Mēs sapratām, ka eh, mūsu referents vēlas. Uh, neutralizēt dažas bumbas, un ja bumbu nav, tad viņš negrasās arī tādas šeit likt. Tātad tagad vārds Jēranam Fērmam. Uh, uh, Paldies! Sveicu jūs šeit, komisāra kungs, prieks jūs šeit redzēt. Es ļoti atvainojos, bet es uh, nevaru uh, atbilst jūs lūgumam uzdot vienkāršas jautājumas. Man, diemžēl, būs jāuzdod nedaudz sarežģītāks jautājums jums izaicinājumi, ar kuriem mēs šobrīd Eiropā saskaramies, prasa kaut ko vairāk nekā tikai minimalistisku pieeju. Ja mūsu galvenais mērķis būs izvairīties no konfliktiem, tad mēs nekur ne tālu netiksim, bet jūs ievatrunā jūs patiesībā neminējāt nekādus pārskatīšanas priekšlikumus skaitļiem tagadējā ietvarā līdz 2011. līdz 2013. gadam, un, manuprāt, tas ir izšķirīgi svarīgs jautājums. Ja mēs paraugāmies uz to, ko mēs nolēmām, iespējamā, es atvainojos iepriekšējā iestāžu nolīgumā, ir bijuši dažādi lēmumi uh, šeit parlamentā un arī komisijā, uh, Uh, ko tad mēs esam apņēmušies darīt? Mēs esam apņēmušies veikt būtisku uh, vidusposmu pārskatu par pašresursiem. Uh, komisija 2007. gadā palaida klajā, uh, uzsāka publiskas konsultācijas par šo jautājumu. Bija dokuments, un tur uh, bija vairāk kā 300 atbildes no uh, praktiski katra dalība valsts parlamentā, nevalstiskajām organizācijām, tātad no nu, visas Eiropas bija atbildes. Mūsu atbilde uz to nevar būt, ka mēs vienkārši neko nesakām. Mums būs kaut kas jādara, jo pretējā gadījumā mums katrā igadējā budžeta procedūrā līdz pat 13 gadam būs problēmas. Tātad viena konflikta tagad vietā mums būs uh, uh, katru gadu konflikts. Kā jūs droši vien zināt, tad uh, šeit komitejā un parlamentā mēs esam uh, vienojušies prasīt pārskatīšanu, un mēs pat ļoti konkrēti sakām, ka mēs no komisijas prasām nākt klajā ar pārskatīšanas priekšlikumu skaitļiem uh, līdz šā gada pirmā semestra beigām. Un mēs ļoti konkrēti esam izteikušies eh, ne tikai vadlīniju ziņojumā, um, bet arī par GMS, par kosmos projektu, projektu par kozlodu, par ko rīt balsosim un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz konkrēti eh, jautājumu un papildus tam mēs eh, pavisam nesen saņēmām komisijas priekšlikumu par Eiropas 2020. gada stratēģiju, kur tiek uzsākt 27 svarīgu projektu ideju. Tie būs dārgi projekti, un droši vien, ka jūs negribēsiet gaidīt līdz 2013. gadam eh, tos uzsākot. Eh, tos noteikti būs jāfinansē no nākamā gada budžeta. Un mums būtu jāzina tas. Tātad mans jautājums jums ir, kā jūs gatavojaties risināt šo situāciju? Mums ir saistības no komisijas puses, no parlamenta puses. Uh, Mums ir iestāžu nolīgums, ir deklarācijas, kas ir pievienot šim nolīgumam par to, ka ir jābūt uh, vidusposmu pārskatām pēc būtības. Un tas ir mans galvenais jautājums. Un vēl viena uh, lieta, kurā jūs varbūt varētu pieskarties. Uh, prezidenta Barozo politikas dokumentā pirms viņa ievēlēšanas viņš minēja, un es to arī atbalstīju, šo te ideju uh, censties rast jaunus avotus eh, Eiropas izdevumu finansēšanai ar PPP. Mēs to mēģinājām ar Galileo, bet tur nebija veiksmīgs rezultāts, bet mums nevajadzētu padoties, mums vajadzētu meklēt labākas metodas, bet arī labāk sadarbojoties ar Eiropas investīciju banku. Uh, un uh, Eiropas uh, rekonstrukcijas attīstības banku, un uh, vai komisija nāks klāt ar vēl kādiem paziņojumiem, jo šobrīd mēs redzam tādu kā politisku deklarāciju, politisku mērķi, prezidents Barozo to ir teicis, ka viņš to vēlas tā kā īstenot, bet es domāju, ka mums nākotnē būtu ļoti svarīgi būt konkrētākiem šajā jautājumā, lai tiešām varētu nodrošināt lielu projektu finansēšanu. Uh, Es zinu, ka tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, bet es domāju, ka īpaši pirmais jautājums ir akūti svarīgs. Mums ir jāsņem atbild no komisijas. Merci, Geran Ann Jensen. Paldies, Jeran Ann Jensen. Paldies, priekšsēdētā. Un eh, sveicu Janu šeit, priecājos. Kad mums bija uzklausīšana un kad mēs nosūtījām vēstuli, tad mēs patiesībā aicinājām veikt vidusposmu izpēti, un mēs Pavisam godīgi to vēlējāmies. Me, to neizdomājam mēs, to neizdomāja parlaments, to izdomāja padome. Bet šobrīd drīzāk par to tiek aizmirsts. Mums ir nepieciešams eh, vidusposma pārskats, jo mums nav līdzekļu jaunām iniciatīvām. Mēs varbūt nevēršamies ar prasību sniegt mums vairāk līdzekļu, bet mēs vēlamies pārskatu, mēs vēlamies eh, lielāku elastību. Mēs vēlamies uzzināt, kāda elastība un rīcības brīvība mums būs turpmākos trīs gadus. Un ar šo izvērtēšanu, izvērtējot uh, vajadzības, kāds mums būs saskaņā ar Lisbonas līgumu, un izvērtējot arī šo te elastību, mēs varētu labāk saprast, kas notiks tālāk ar jaunajām finanšu perspektīvēm. Bet mums tas tik tiešām ir nepieciešams. Un citādi mums rokas būs sasietas, un kā jau Jērens teica, mums būs nevis viens konflikts, bet trīs konflikti, ja nekas netiks darīts. Un es domāju, ka mēs visi eh, esam diezgan viensprāts šajā jautājumā, arī attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Ja mums neizdosies neko te panākt, tad mūsu rokās ir uh, budžeta vara, un mēs noteikti to izmantosim. Jāsaka, ka uh, jums tagad priekšā stāv nevisai vieglas dienas, bet mēs, kā draugi, vēlamies uh, jums palīdzēt. Mēs vēlamies jums palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus, un mēs vēlamies, lai komisija pieņemtu pareizos lēmumus. Jo Citādi komisijas rokas būs sasaistīts turpmākajiem trim gadiem. Paldies! Paldies, Anna Salvadors Garīga! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es eh, jūs sirsnīgi sveicu budžeta komitejā, komisāra kungs. Nu, jā, Ir skaidrs, dzirdot iepriekš teikto, ka šis tas tiek prasīts un šis tas tiek gaidīts. Pat labāk eh, priekšplānā izvirzās jautājums, eh, kāds bija iemesls eh, tik lielām laika nobīdēm un kavēšanās, kas tagad notiek. Mums ir jābūt uzmanīgākiem, ja runa ir par prasību izvirzīšanu jums, eh, eh, sagaidot, ka jūs ātri, ātri izstrādājiet visu, kas ir uzkrājies un aizkavējies. Mums pat labāk ir aprīļa sākums, jūs esat pirmo reizi kā kompetentais komisārs mūsu komitejā. Uh, Tā e, gan arī nav Eiropas komisijas vaina, ka šeit vēl nav e, izstrādāts revīzijas priekšlikums. E, jūs jau zināt arī, kādu lomu spēlē padome ja runa ir par jaunā priekšlikuma izstrādāšanu un iesniegšanu. Un komisija, tas nozīm, komisijai tas nozīmē jums, ir jāsteidzina darbi. Bet mēs zinām, ka pastāv arī ļoti lielas domstarpības šajā jautājumā. Tomēr es esmu pārliecināts, ka jūs e, spēsiet e, gada beigās e, iesniegt šo te priekšlikumu. Jau tagad mēs esam ļoti aizkavējušies, un to mēs nedrīkstētu aizmirst. Es gribētu arī lūgt politiskās grupas par to padomāt, eh, pieņemot atbilstīgus politiskos lēmumus, jo arī tie būs eh, kavēšanās skarti. Es gribētu vēl uzdot konkrētu jautājumu komisāru kungam par Eiropas ārējās darbības dienestu. un uh, kopsakarību ar uh, budžeta projekta iesniegšanu 27. aprīlī. Es nezinu, vai jūs līdz tam brīdim būsiet saņēmuši Eštonas kundzes priekšlikumu. Uh, tā tad budžeta grozījumu projekts 2010. gadam un pēc tam arī 2011. gada budžetu Mm, un mēs eh, parlamentā varbūt pamatā uzskatām, ka eh, ārējās darbības dienesta budžets eh, vispārējā, ir, ir iekļauts vispārējā budžetā, un tas nav īpašs mehānisms un ka e, tad e, varbūt parlamentārā kontrole nav tik labi iespējama. E, vai šeit ir kādas kopsakarības starp vispārējo budžeta projektu, kas tiek iesniegts 27. un atbilstīgiem plāniem? un mērķiem saistībā ar Eiropas ārējās darbības dienestu, kad arī būs priekšā stādīšana tajā pašā dienā tā kā mēs varētu jau pirms tam uzzināt, vai pastāv kādas domstarpības. Paldies! Paldies, Avadora Hercogs kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Labandauska kungs, es esmu aizvietotāja budžeta komitejā, bet esmu. Uh, referenti par 2011. gada budžetu ITRA komitejā, un es izlasīju jūsu rakstu, kurā jūs iesakāt, tad jūs sakāt, ka parlamentam vajadzētu būt ambiciozākam, jūsuprāt. Jūs to esat teicis. Tas ir vakardienas uh, raksts. Tātad tas man dod iespēju būt ambiciozai un palūgt uh, jūsu viedokli par Goran Farma minētiem jautājumiem kas ITRA komitē sagādā liels bāžas. Ko darīt ar šiem jautājumiem, kas uh, nāca līdz ar Lisabonas līgumu uh, Eiropas Savienības kompetencē? Tagad tās ir uh, kosmos politika un GMS, kas uh, uh, nesaņem pienācīgu finansējumu. Un uh, šo projektu atlikšana ir vēl sadārdzinājuši šos projektus. Uh, Tātad eh, tā ir ne tikai vilcināšanās un atlikšana, bet tas pat arī maksā vairāk, un tas ir tiešām īsts jautājums, ko mēs darīsim ar Galileo, ko mēs darīsim ar GMS, e, eh, e ar inovāciju politiku, kas tika solīta 2020. gada politikās, un eh, tās nav parlamenta paša jauninājums. Tātad mans jautājums, ko jūs mums ieteiktu? Uh, lai mēs būtu godīgi pret jums un tā Jānī kungu, kas ir komisārs atbildīgs par šiem jautājumiem. Merci, Edi. Euh, monsieur... Paldies, Editei. Baltierī kungs. Grazie, prezidente. Grazie, signor komisāri. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Es eh, gribētu koncentrēties uz ļoti specifisko nelielu aspektu Bet tas, protams, ka nenozīmē, ka tas būtu mazāk svarīgs e, šajā te nolīgumā. E, proti 18. 19. punkts par kopējo ārpolitiku. Es, e, ja es redzu šo te priekšlikumu, ja es izlasu šo te priekšlikumu, tad man ir jāsaka, ka vienkārša piemērošanās stratēģija e, ir patiešām minimalistiska un tā ir problēma. Divu iemeslu dēļ no vienas puses, e, no juridiskās puses, e, jo te ir runa par 18. pāntu, kas tika svītrots ņemot vērā iepriekšējo nolīgumu. Bet vienlaikā mums arī nav atbalsts. Un tā kā Lisabonas līgums ir jauns un uh, kopdarbības pamatnostādne, uh, koplēmuma pamatnostādne budžetam tad ir. Uh, ja mēs gribam atteikties no iebildēm, bet palikt pie īpašas attieksmes, tad tas ir jādiskutē. Otrais punkts ir 19. pāns, tātad politiskas dabas, tāpat kā jau Bēgas kungs teica jo te ir e, runa par e, diplomātisko ārlietu dienestu un parlamentu, jo te ir runa par struktūrālo reformu, proti par e, budžetā Eh, par budžetā ārpolitikas eh, pozīciju eh, reformu. Un tajā pašā laikā arī, kā referents jau pieminēja, ir, šis aspekts ir ļoti svarīgs, un tāpēc būtu ļoti svarīgi no viņa puses, ja izdotos nonākt, ieņemt pozīciju. Nav. No, nav. No. Per il Parlamento e su essa bisognerà quindi iniziare da subito a riflettere. Grazie. Madame... Euh, Paldies, Kariesavās kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs. Levandovska kungs, jūs droši vien nebūsiet pārsteigts dzirdot to, ko teica daudzi kolēģi saistībā ar to, ka labāks eh, vai plašāks eh, eh, finansējums daudzgadu finanšu schēmai ir nepieciešams. Jūs teicāt par minimalistisko pieeju, un jūs negribat izmaiņas, kas būtu pārāk pretrunīgas. Jūs gribat ievērot Lisabonas līguma nosacījumus un jūs tātad turējāties pie juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem, bet Lisabonas līgums saistās ar jaunām kompetencēm, jauniem izaicinājumiem, kam ir nepieciešams finansējums. Tagad, protams, mēs nevaram sagaidīt, ka, ka jūs uzņemtos visu darbu un rastu risinājumu, kas absolūti apmierin, visus apmierinātu, bet jūs varat pateikt, kāds ir jūsu viedoklis, vai arī jūs uzskatāt, ka ir nepieciešamas lielākas finanses, lai risinātu pieaugošos nākotnes izaicinājumus. Jūs esat arī strādājis šajā komitejā. Un um, atkal un atkal šeit tika uh, runāts jau no pirmās dienas, kopš es strādāju budžeta komitejā, ka naudas nepietiek, līdzekļu nepietiek. Un tāpēc es labprāt dzirdētu, kāda ir jūsu pozīcija. Eh, vai šo te eh, pārskatu eh, patiešām par pārskatu var panākt vienošanās par līdzekļu palielinājumu, par līdz, līdzekļu palielinājumu saistībā ar Lisabonas līgumu. Paldies! Paldies! Es noslēdzu runātāju sārakstu un tagad vārds runātājs kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pievērsties tieši vienam jautājumam, proti ārējās darbības dienestam. Jūs teicāt, ka mēnesi pēc uh, dokumentu pieņemšanas, tātad par uh, dienestu izveidi, uh, būtu gaidāms budžets, bet tas mani nenomierina, jo tas nozīmē, ka politiski lēmumi tiks pieņemti, un pēc tam mēs skatīsimies, cik tie maksā. Es domāju, ka lēmumā par politiskajiem mērķiem mums vajadzētu padomāt par to, cik tas maksās un vai mēs tiešām to vēlamies. Nosaukšu tikai vienu piemēru, no kur eh, skaidri parādās. Eh, tas līdz šim eh, komisija saka, ka trešdaļa būs no komisijas darbinieka, trešdaļa no uh, dalībvalstīm un trešdaļa no padomas. Kurš tad maksās par šo padomas trešdaļu? Un cik tad uh, šeit tiešām pievienosies līdz kuram datumam? Uh, Un mēs varam arī taču atteikties no vienas šīs daļas, eh, no trešdaļas dalībvalstu vai trešdaļas no padoms. Varbūt mēs varētu sākt ar komisijas daļu un tad pa palēnām papildināt personāla rindas, jo tas ir lēmums, kas ietekmēs budžetu. Jautājums, ko šie cilvēki darīs papildu, papildus? Vai uh, mēs uh, vēlamies to visu aizpildīt ar personālu no dalību valstīm, kā to vēlas dalību valsts, tad mums ir jāzina, cik tas maksās, uh, ja to maksā um, Eiropas budžets. Uh, es domāju, ka nebūtu labi, ja mēs saņemtu atbildes tikai pēc tam un uh, nav pieņemam, ka uh, izmaksas ir uzzināts, mēs uzzināsim tikai pēc mēneša. Uh, pēc lēmuma pieņemšanas. Es gribētu, lai jau laicīgi būtu pieejami uh, fakti un skaitļi. Tātad mēs varētu pat uh, saņemt tādas kā iespējas. Ja mēs izvēlamies šo iespēju, tad tas maksā tik, otrā iespēja maksā tik, bet lai būtu šāda skaidrība, tas ir svarīgi, lai būtu skaidrība par izmaksām, pēc tam tad mēs varam lemt par vienu vai otru variantu. Otrakārt, par KDP budžetu un iestāžu nolīgumu. Es ar pārsteigumu konstatēju, uh, jau Galterija kungs par to izteicās, tātad, eh, ka šis te uzskaitījums, eh, budžeta sadaļu uzskaitījums eh, ir mazāks par to, kas ir budžetā. Šeit ir 5, tur ir 7. Parlaments taču gribēja, lai ir tāds detalizētāks uzskaitījums. Es ceru, ka šeit mēs saņemsim vairāk detaļu un nevis atkal atkāpsimies uz pieciem, kad taču budžetā ir septiņas daļas. Mēs vēlamies detalizētāku informāciju, un tāpēc tas man nedaudz pārsteidza. Es domāju, šeit virziens nav pareizais. Un visbeidzot, par izdevumiem saistībā ar uh, darbinieku noteikumiem gribētu dzirdēt jūsu viedokli par dažu dalībvalstu imunitāti. Uh, ka tiek nosūtīts kaut kas un tā. Kurš tad būs atbildīgs par to, ja kaut kas noies greizi? Paldies! Merci beaucoup, Inge. Paldies, Inge Grēsler. Dank. Paldies, es atvainojos, ka es vēl papildus nērts jautājumus uzdošu pie šiem jau uzdotiem nērtiem jautājumiem. Man nav nekas pret hausu, bet eh, šobrīd man jau sāk šķist, ka ir pa daudz. Budžeta regulā mums ir divi reformas projekti, trešais vēl ir gaidāms. Uh, Paralēli ir Raimars Bēga dosie, kas ir jāizskata, iestāžu nolīgums, budžeta regula, tas arī ir saistīti jautājumi, jo mūsuprāt eh, ir saprātīgi daudzus jautājumus pārņemt budžeta regulā no iestāžu nolīguma, jo tas ir viss saistīts. Un man um, uzkrita, es tad lasīju šo te iestāžu nolīguma projektu, un es redzu šos te nacionālos kopsavilkums. Tā daļa ir pavisam ārā. Uh, bet Lisabonas līguma arī pirmais, uh, uh, Lisabonas līgums pirmajā šajā projektā nav iekšā, un ja šeit trešajā pārskatīšanas projektā tas uh, būs, tad uh, šo pirmo pārskatu mēs nevarēsim izskatīt, pirms būsim redzējuši trešo pārskatu. Šeit es labprāt saņemtu skaidrojumu. Un tad, ja mēs runājam vēl par uh, ārējās rīcības dienestu, un to darīsim vēlāk vēl plašākā veidā, tad tiešām uh, tas liek vilties, ka komisija pati uh, nav piedāvājuši šo te komisijas modeli. Es zinu, kāpēc tas tā ir, bet es gribētu vienkārši pateikt, un priekšsādātāja kungs uh, labojiet mani, bet šorīt mums bija sēde, kur bija tāds plašs vien, viedoklis par to, ka mēs vēlamies komisijas integrāciju, un būtu labi, ja komisija to atbilstoši arī atbalstītu. Uh, Es domāju, ka ir sarežģīti uh, veidot provizorisko budžeta projektu, balstoties uz kaut ko, ko mēs vēl ne, nepazīstam, mēs nezinām. Vienkārši šis uzdevums nav uh, Turklāt tas varbūt arī nav saprātīgi, un līdz, uh, un īstenībā arī mēs kā līdz likumdevējs esam vienā līmenī ar padomi, bet es redzu, ka šie pamatnosacījumi tiek uh, visu laiku pārkāpti, no komisijas puses, tādējādi, ka parlaments un komisija netiek uzskatīti par vienlīdzīgiem. Tāpēc ir svarīgi, lai panāktu šo vienlīdzības ar parlamentu un padomu jau no paša sākuma. Karvalo. Paldies, Karvalo kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Es esmu aizvietotāja arī budžeta komitejā un esmu arī biedri itra komitejā, tāpēc es ļoti cieši sakoju šiem jautājumiem un es vēlētos uzdot jautājumu komisāram, kas attiecas uz noteikumiem. Ir vispārēji vienprātība par pētniecības eh, finansējumu un par to, ka uh, eh, pašreizie noteikumi ir pārāk sarežģīti Un mēs aicinām vienkāršot šīs procedūras un padarīt šīs procedūras daudz elastīgākas, jo īpaši šai te ļoti um, svarīgai pētniecībai, piemēram, Eiropas pētniecības padomē. Tāpēc es vēlētos uzzināt, kādas jūsprāt ir iespējas uh, palīdzēt uh, šai te padomēji noslēgt eh, līgums Kā jūs uzskatāt, mēs varētu vienkāršot šo procedūru un uh, veicināt tādu uzticības gaisotni, lai panāktu labākus uh, zinātniskos rezultātus un lai mūs tik daudz nekavētu pašas administratīvās procedūras? Paldies! Pēdējais runātājs Havelkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos sveikt uh, komisāru Levandovski šeit un gribētu teikt, ka tad, kad es iepazinos ar dokumentiem, kas bija pieejami, lai sagatavoto šai sanāksmei, jāsaka, ka es biju nedaudz vīlies. Jā, tā tik tiešām ir minimāla versija, ar kur mēs es, esam tikuši iepazīstināti. Un, protams, ka es lieliski izprotu, kādi iemesli ir tam pamatā. Taču, gluži vienkārši uh, transponējot Lisabonas līgumu citos dokumentos, Es domāju, ka mēs neatrisināsim svarīgākos jautājumus. Es vēlētos teikt sekojošo. Manuprāt, svarīgākais, ar ko mums ir jātiek galā, ir tas, ka ar Lisabonas līgumu mēs cerējām, ka Eiropas parlamentām būs lielāks pilnvienas, bet ja mēs paraugamies uz pašreizējo situāciju, un jo īpaši uz pašreizējo ekonomisko situāciju, tad mūsu loma kļūst ar vien uh, Uh, ierobežotāk un ierobežotāk. Patiesībā 90% lēmumu, kurus mēs pieņemam, ir tikuši pieņemti jau kaut kur iepriekš. Tātad mēs arvien vairāk un vairāk saskaramies uh, ar to, ka mums ir jāizvēlas tikai un vienīgi no viena scenārija. Mums ir tikai un vienīgi viena iespēja, un tāpēc mūsu darbs zināmā mērā ir tāds kā bezjēdzīgs. Es domāju, ka jums noteikti ir pieredze arī no sava iepriekšējā darba, un jūs zināt, kā ļoti bieži mēs runājam par to, vai tādām vai citām finansējumam ir juridiskais pamats. Bet daudz ratāk mēs runājam par šādu te finansējumu efektivitāti. Un es domāju, ka to mēs vēlētos varbūt mainīt eh, nākotnē arī runājot par šiem te gadu pārskatiem. Ļoti žēl, ka mēs nevaram izvērtēt visus šos dokumentus kā pakotni. Priekšsēdētāji, jūs esat viens, eh, komisārkungs, jūs esat viens no mums, jūs esat darbojies šajā komitejā piecus gadus, un mēs noteikti no jums sagaidām ļoti daudz. Paldies! Paldies, cienījamais kolēģi! Komisārkungs, jūs sapratāt, kādu ziņu centās nodot lielākā daļa runātāju. Ziņa ir pavisam vienkārša, bet tas nenozīmē, ka risinājums būs vienkāršs. Bet ir jāsaprot, un es, protams, mēs, protams, lieliski apzināmies, eh, kādā situācijā jūs atrodaties, un ir punkti, par kuriem jūs nevarēsiet atbildēt, jo gluži vienkārši komisija vēl nav pabeigusi savas pārdomas. Bet ļoti, būtu ļoti svarīgi, lai jūs varētu nodot politisko signālu, kas nāk no mūsu budžeta komitejas nostāju, kas pat labam ir padomas nostāja. Un saskaņā ar kuru tiek noraidīts pats princips, eh, ka mēs varētu izvērtēt finanšu perspektīvas, pārvērtēt tās. Un šī te nostāja politiski nav pieņemama. Ir trīs iemesli, kāpēc mums būtu jāveic šis te eh, vidusposma pārskats. Pirmais iemesls ir Ans Jensens atgādinātais, proti, ka padoma pati to vēlējās, un tāpēc pēc padomas eh, prasības tas tika iekļauts starp institūciju nolīgumā 2007. un 2013. gadam. Eh, katru reizi, kad mēs pieņemam daudz gadu plānu, mēs tajā paredzam arī eh, šādu te klauzulu, uh, Uh, kurā mēs paredzam to, ka mēs izskatīsim un izvērtēsim to, kur mēs esam piešķirši līdzekļus, vai tie ir pienācīgi izlietot vai nē, un tā tālāk un tā joprojām. Otrs iemesls ir Lisabonas līgums. Un Hercogs kundze un arī citi runātāji to pieminēja. Bet te nu ir jāpiemina vēl viens svarīgs punkts. Mēs nevaram gluži vienkārši teikt sabiedrībai, ka turpmāk būs kopējā ārējās un drošības politika, ir jauna institūcija Eiropas Savienībā augstais pārstāvs ar diplomātsko dienestu, kurā darbosies vairāki simti cilvēku Briselē un vairāki tūkstoši pārstāvi visās uh, galvaspilsētās, un ka viņi ir šajos amatos, lai neko nedarītu, un ka mēs paturam šo tes operacionālos līdzekļus 280 miljonus eiro. Tātad mums būs divreiz vairāk ierēģņu, lai paveiktu vienu un to pašu darbu. Tas nu gan ir smieklīgi. Tas nozīmē, ka mēs eh, patiesībā pilnībā nonivelējam šo Lisabonas līgumu un progresu, kur tas mums varētu sniegt. Un mums būtu jāsaprot, ka tas tā ir ar um, kosmos politiku, imigrācijas politiku un visām citām jomām, visās jomās, kurās Lisabonas līgums paredz jaunas pilnvaras Eiropas Savienībai. Kompetences, kuras, protams, ir dalītas, jo tās ir gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu kompetences. Ja mēs vēlamies rīkoties nopietni, tad mums ir jāpieprasa no dalībvalstu puses un arī jāpanāk tas, ka ne tikai tiek nodot eh, šie tie cilvēki, bet tiek nodot arī līdzekļi. Ja mums ir šāds te svarīgs diplomātiskais instruments, tad ir pavisam loģiski, ka uh, šis te diplomātiskais instruments, kas ir dalībvalstīs, tiek samazināts gan cilvēku skaitu ziņā, gan arī tīri operacionāli. Šobrīd mēs esam tādā situācijā kurā mēs uh, radām iespēju, ka tad, kad pilnvars tiek nodots Briselē, tas izmaksā vēl dārgāk uh, nodokļu maksātājiem. Bet ir gluži pretēji. Pēc dažiem gadiem mēs uh, vēlamies panākt kopēju diplomātisko politiku un kopējo ārējo un drošības politiku, tā vietā mums būtu 27 šādas politikas un lai mēs ietaupītu līdzekļus, un tas, protams, būs lieliski. Bet šobrīd mēs esam tādā situācijā, kurā mēs eh, sabiedriskajai domai prezentējam nevis 27 politikas, bet 28, proti būs 27 nacionālās, kas turpmāk maksās tikpat dārgi kā līdz šim, un vēl būs papildus viena kopīgā politika. Un tad visi varēs mierīgi teikt, vai, vai cik tas ir briesmīgi, ka Eiropa izmaksā tik dārgi. Tāpēc es aicinātu Eiropas komisiju paraudzīties uz šo aspektu, izvērtēt to, un ja valdības tik tiešām vēlas rīkoties eh, eh, konsekventi, tad ir jāpiekrīt ne tikai tam, ka daļa eh, šo te diplomātu tiek nodot uz un nosūtīt uz Briselu, bet uz Briselu tiek nosūtīti arī līdzekļi, Tas, piemēram, attiecas uz uh, kosmosa politiku. Jo nav loģiski, ka tas gal galā Eiropas uh, Savienībā izmaksā kopumā, izmaksā vairāk un ka līdz ar to um, nacionālajā budžetā arī ir vairāk, ir lielāks iztrūkums. Tātad mums ir nepieciešams konsolidēts budžets mums ir jā, jāapkopo šie 27 budžeti un kopējais Eiropas Savienības budžets. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jācenšas garantēt efektīvu līdzekļu izmantošanu, lai mēs varētu īstenot labāku politiku un lai tas izmaksātu mazāk dalībvalstīm, mazāk kasoņiem, mazāk nodokļu maksātājiem. Un ka mēs tik tiešām Eiropas Savienības līmenī risinām politiku, kura šobrīd ir jārisina šajā līmenī saskaņā ar subsidiaritātes principu. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Un ja mēs par to nerunājam jau šobrīd, jau pašā sākumā, tad es baidos, ka mēs nonāksim milzīgās problēmās. Un trešais iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams šis vidusposma pārskats, ir krīze. Mēs nevaram gluži vienkārši izlikties, ka šī te krīze, kas mums ir piemeklējusi pirmo reizi eh, tik smaga 70, pēdējo 70 gadu laikā, mēs nevaram izlikties, ka tā vispār neeksistē. Mēs esam piešķīruši šos te 5 papildus miljārdus eiro, bet mēs nevaram gluži vienkārši paziņot arī, ka uh, Uh, krīze ir visu uh, iznīcinājusi, izņemot Eiropas uh, Savienības budžetu. Eiropas Savienības budžetu mēs nevaram palielināt, mēs nevaram to arī samazināt, mēs nevaram uh, pārcelt līdzekļus no vienas kategorijas uz citu, mēs neko nevaram. Uh, Eiropas Savienības budžets ir tāds kā UNESCO mantojums, mēs nevaram tam vispār skarties klāt. Tas nav iespējams un tas nav arī ticami. Tāpēc mums ir jācenš domāt par to, lai mūs, lai mūs uztvertu nopietni. Un mēs nevaram paziņot, ka mēs neko nevaram darīt ar Eiropas Savienības budžetu. Tas gluži vienkārši nav pieņemami. Tas ir ļoti vienkāršs jautājums, komisārkungs, tāpēc jau arī mēs viņu uzticējām jums. Thank you. This was... Paldies. Really... Oh, yes, refreshing. Jā, tas bija ļoti, bija ļoti atsvaidzinoši, konstruktīvi. Un politiskais signāls e, to eleganti apkopoja Elans Lamasūrs, un tas ir ļoti skaidrs signāls. Tā arī bija dominējošā pozīcija, un e, lai nedzirdētu to, kas tika teikts, bija jābūt pilnīgi kurlam. Bet šis signāls bija daudz vairāk par pārskatīšanu, un uh, Lisabonas pakotnes eh, vidusposmas pārskatu mēs mm, skatām kā pielāgošana, bet eh, parlamenta noskaņojums man ir ļoti vienkārši saprotams un vienkārši iemeslu dēļ ir saprotams, eh, saprotama prasība pēc šādas kopainas un nevis pēc šādiem atsevišķiem soļiem, pielāgošanas soļiem. Ir vēlme pēc tādas kopainas, kas notiks 2010. gadā bet tas bija tāds apzināts uh, pielāgošanas lēmums, ko pieņēma komisija. Uh, Bēgas kungs uh, nerunāja par tagadējās finanšu plāna pagarināšanu, un tas bija ļoti labi, jo es biju sagatavojis dažādas argumentus šai diskusijai, bet to mēs varēsim apspriest nākamreiz. Jā. Yeah. Jūs te gūstat punktu, saka priekšsēdētājs. Es varu piekrist daudz vairāk teiktajam, nekā es sagaidīju pirms nācu šajien. Tātad vajadzīgi pēc eh, elastības. Ir viens vienkāršs Uh, secinājums kopš mūsu pie, kopīgās pieredzes, uh, tas, ka vajadzīga lielāka elastība, un 2005. gadā jau tas tika teikts, kādā veidā mēs varam nodrošināt kaut kādu elastību šobrīd Lisabons pakotnē. Pirmkārt, pārveidojot uh, šos te uh, mobilizācijas instrumentus un mobilizācijas metodu pārliekot to iestāžu nolīgumā un nevis padomas lēmumā. Tā arī ir uh, problēma, ko jūs saucat par bumbu ar laika dēgli. Tātad šī te uh, elastība uh, Uh, lietojot to par 0,03% uh, no IKP, to neprasa. Tur nav prasīts uh, padomas vienprātīgs lēmums, bet kvalificētais vairākums. Un tas tika noteikts tā tieši, lai šo elastības nosacījumu aizstāvēt iestāžu nolīgumā, bet tas jau tiek apspriedēts padomē, un mēs tagad gatavojam um, juridiskus argumentus. Es esmu optimistisks, jo ja, un e, tā ir mūsu pagātnes mācība, ka mums ir bijušas veiksmīgas samierināšanās sanāksmes, tad šis uh, kvalificētais vairākums tiek piemērots līdz 4 miljārdiem. Tas ir uh, Tātad šie 0,03% no IKP ir uh, apmēram 4 miljārdi, un tas tiek atspogļots līdzinējos pārskatīšanās. Mums tagad ir dialogs ar padomi, un pirmajā kārtā padome teica nē šī mehānisma pārvietošanai, uh, šī elstības mehānisma pārvietošanai. Runājot par ārējās rīcības dienestu, to daudz pieminēja Es uh, atsaukšos uz šo jautājumu vēlāk. Tas bija ļoti svarīgs uh, punkts, protams, bet vispārīgi runājot, ņemot vērā, ka būs uh, finanšu plāna vidusposma pārskats, kas ir secinājums par elastību. Un elastība ir jāizstāv arī šajā minimālajā pakotnē. Mēs varam daudz diskutēt par elastību, bet um, šis mehānisms ir bijis efektīvs. Tagad tas ir astotais pāns daudzgadu finanšu schēmā, kur tiek atļauts kvalificētais vairākuma lēmums um, padomē, ja tas nepārsniedz 0,03% no IKP, bet tas ir mazāk elastības nekā vairāk, nevis vairāk elastības, un tas ir pretrunā mūsu pieredzei. Daudzi parlamenta deputāti šeit budžeta komitejā uzsvēra to, ko apkopoja Lama Sūra kungs, un Fērma kungs to minēja, un Hercogas kundze to minēja, Gardieza Bēl kundze to arī minēja, un Havela kungs to teica. Šī te Lisabonas pakotne vēl neatbilst tagadējās pēc Lisabonas vīdes izaicinājumiem. Ir jaunas atbildības jomas, jaunas ambīcijas arī kosmosa politikā, un uh, arī 2020. gada stratēģija ir ambiciozāka. šeit uh, mēs uh, jau pirms tam diskutējam par uh, finanšu plānu pārskatīšanu. Es jau iepriekš tagad laicīgi varu teikt, ka mēs uh, varam ļoti vienkārši uh, konstatēt tās svarīgākās asis, uh, protams, elastība un šo papildus instrumentu mobilizācija par šiem 0,03%. Tātad tādi risinājumi, kas jau ir Lisabonas pakotnē. Uh, bet ir tomēr uh, neviennozīmīgi padomē. Iemesls pārskatīšanai bija 1A izdevuma kategorija. Un uh, mūsu priekšā vēl joprojām ir šie te izaicinājumi, kas ir saistīti ar pārāk nelielu finansējumu šai izdevuma kategorijai. Uh, jaunajām uzraudzības iestādēm attiecībā uz finanšu tirgu. Tur ir 20 miljoni eiro, bet tur ir pamaz finansējumu. Un, un uh, tagad mm, tas ir uh, ikgadējs uh, budžets 75 miljoni. Tā sauktā Eiropas zemes novērošanas programma un kas ir ļoti svarīgs jautājums, kur ir vajadzīgi nevis miljoni, bet uh, miljārdi. Tā ir ITR programma. ITER programma, un tā ir ļoti būtiska saistībā ar 2012. un 2013. gadu, kas ir tagadējās daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Un mēs pētām dažādas iespējas, eh, zinot, kāda varētu būt padomas pozīcija. Tas ir ļoti skaidrs, kāda varētu būt padomas pozīcija. Bet šeit ir runa par miljārdiem, tie ir pusotras miljārds eiro, kas ir nepieciešama līdz 2013. gadam. Un mums eh, jau aprīlī būtu jābūt pieņemtam kaut kādam lēmumam par to, kā mobilizēt līdzekļus ITER turmākajos gados. Tas ir viens no svarīgākajiem izaicinājumiem. 1A izdevumu kategoriju, un tas ļoti labi parādās arī jūsu dokumentos. Par pašresursiem. Protams, mūsu priekšsēdētājs ir pielicis milzīgus pūliņus, un uh, komisija, protams, ir jāsniedz pārskatā tādas kā simulācijas kā varētu gūt uh, līdzekļus, kas varētu aizstāt pašu līdzekļus. Un ir runa par iespēju paplašināšanu, un tas ir saprātīgi šīs publiskās un privātās partnerības. Un austrum uh, Eiropā, postkomunismu Eiropā uh, tas eh, labāk darbojas nekā Rietuma Eiropā. Bet, nu, katrā ziņā tas ir viens no variantiem, kā var uh, paplašināt budžeta finanšu līdzekļus. Šeit ir runa arī par sadarbību ar Eiropas investīciju banku un jauniem finanšu instrumentiem, kas visi uh, Eh, tiks pārskatīti finanšu regulas ietvaros. Inga Gresle tos noteikti rūpīgi pārbaudīs turpmākajās diskusijās, bet tā būs eh, daļa no uh, pārbaudas, kas tiek veikta tik pēc trim gadiem. Tātad kā paplašināt budžeta robežas, izmantojot arī privātos līdzekļus. Anna Jensena uh, arī jautāja par uh, lielākām ambīcijām, par plašāku palīdzību, tas ir nepieciešams. Bet atcerēsimies, kāda mums bija pieredze saistībā ar Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānu. Tur galīgais lēmums bija par to, ka kompensācijas jāsniedz uh, turpmākajos trīs gados, tātad nākotnē, un nevis tādā vienreizējā finanšu schēmas pārskatīšanā. Tās bija garas sārunas, un bija pretrunā Eiropas komisijas priekšlikumam. Toreiz komisijas priekšlikums bija tāda vienreizēja pārskatīšana, un pēc tam pēc garām diskusijām vēl pēc pusnakts Eh, panācam vienošanos par kompensāciju mehānismu. Un tādējādi izpaudās finanšu ministru pozīcija. Mēs esam pēc krīzes situācijā šobrīd Eiropā, un mums būtu jāgūst mācības no pagātnes. Un kāds bija sarunu rezultāts? Rezultāts bija uh, bruģēceļu lielākai elastībai, pārtiks palīdzībai, Eiropas atlišanāšanas plānam, bet uh, šis galīgā risinājuma mehānisms, tā ir mana mācība. Tā man ir uh, jāņem vērā nākotnē, nākotnes priekšlikumos. Un šobrīd mēs nonākam pie ārējās rīcības dienesta, par kuru runāja Salvadors Galīga, Brantners kundze. Uh, un, protams, Ingeborga Gresle. Par ko vajadzētu runāt vispirms? Par cilvēkiem vai par koncepciju? Mēs nevaram šobrīd, diezžēl, stādīt jums priekšā budžeta grozījums ar uh, cipariem, ar skaitļiem, kas nāktu no Eštonas kundzes. Tā tas, diemžēl, ir, tas nav iespējams, un tāpēc nav nekāda uh, saikne Salvador starp uh, budžeta groz, projektu un ārējās rīcības dienestu. Tas būs pieejams diezgan vēlu. Ja vispār uh, tas vēl attieksies 2010. gadu, tas drīzāk attieksies 2011. gadu, tad mums uh, varētu būt uh, grozījuma vēstule par ārējās rīcības dienestu. Uh, nebija jau tā, ka uh, tas būtu, tam, ka mēs domājam, ka tas nekādi neietekmēs budžetu. Protams, tas ietekmēs finansējums ir vajadzīgs, bet automātiska cilvēku resursu pārvietošana uh, arī nenotiks. Ir jāpanāk arī geogrāfiskais līdzsvars. Mums uh, ir uh, jādomā par skaitļiem, uh, Bēļģijai, piemēram, ir 165 darbinieki delegācijās, un Bulgārijā nav neviena cilvēka šajās Eiropas Savienības delegācijās. Tātad panākt geogrāfisko līdzsvaru diezgan neiespējami, bet ja mēs to panāksim, tad uh, tie būs jauni, jauns darbvietas, jauni posteņi un nevis automātiski pārvietošana. Tātad mēs esam tādā zināma, zināmā mērā apburtajā lokā bet ārējās darbības dienestam vajadzētu būt ļoti redzamam un panunāmam. Un tagad Gvaltjerī kungs. Arī Brantneris kundze runāja par KDP. Es vēl atceros, kā Eiropas parlaments uh, paplašināja savas uh, pilnvar šajā jomā ar budžeta trikiem un metodēm. Tas ir izdarāms. Uh, Un tas ir eh, daudziem deputātiem arī pazīstam šī situācija. Un tas ir tagad tāds labs eh, darbības veids, ir piecas sēdes, kurās tiek sniegta informācija. Tas nav perfekts risinājums, eh, varbūt neatbilst visām jūsu cerībām, bet uh, Um, mans iespējas bija, ka šeit mēs runājam par saskaņojumu. 42. un 43. pants, kuri ir transponēti, uh, Tie tagad būs 18. un 19. pāns uh, jaunajā iestāžu noliegumā, un 12. bijušais punkts pārgāja uz finanšu schēmu, daudzgad finanšu schēmu. Runājot par uh, parlamenta iespējām ietekmēt KDP ar uh, finanšu un budžeta metodēm, tas ir izdarāms. Uh, un daudzi kolēģi ļoti labi zina, kā tas tika darīts pagātnē. Un visbeidzot, priekšsēdētāji noslēdzošā daļa. Kas mums būtu jāparādz finanšu regulējumam? Nevis šobrīd, jo šobrīd runa ir par Lisabonas līgumu un eh, Lisabonu eh, līgums pats par sevi varbūt nerunā par ārējās darbības dienestu. Ārējās darbības dienests vispār ir ļoti sarežģīts jautājums, kā mums noteikt šos te cilvēkus. Mums ir visas šīs te apakšdelegācijas, ļoti sarežģīta struktūra, ļoti sarežģīta izveidot tādu kā pārvaldību, jo runa nav par tikai parastiem ārējās darbības dienesta uzdevumiem, bet uh, citiem uzdevumiem, kur mums arī ir dažādi izdevumi, un tas viss būtu komisijas eh, pārziņā. Jāsaka, ka administratīvā daļa, tai būtu jāparādz eh, zināms budžets, bet to mēs nevaram gluži vienkārši tik vienkārši interpretēt. Viss, kas ir operacionālais, operacionālā daļa, tam visam būtu jābūt komisijas pakļautībā. Uh, Aštona ir atbildīga par administratīvo daļu, un mēs abi esam atbildīgi parlamentam, un mēs abi esam jūsu uh, rokās, kas attiecas uz uh, izpildi. Mēs šobrīd esam nonākuši pie trešā soļa. Dažas izmaiņas protams, padarīs dzīvi vienkāršāku, un galvenā kritika, kuru esam saņēmuši, un lielākās uh, konsultācijas, kur esam izvērsuši, ir, ir par to, kas tad ir birokrātiski un kas nav šajā finanšu regulā. Un mēs vairāk vai mazāk zinām, kādā virzienā mums būtu jādarbojas, un mēs to sagatavosim līdz jūnijam šādi atskaita arī, kas attiecas uz fiksētajām summām šiem tie mazākajiem saņēmējiem. Tas ir ļoti saržģīts jautājums, jo šajā, šajā jomā mēs zaudējam līdzekļus, te viss ir pārāk birokrātiski. Bet, jāsaka, jau šobrīd domājam par dažiem risinājumiem, kad nāksim klajā ar priekšlikumu par finanšu regulu, lai padarītu vienkāršāku dzīvi šiem te saņēmējiem. Runa par šo te ticamības deklarāciju. Bet mums, protams, zinām garantija te būtu jāsniedz. Un ideālā situācijā visi eh, izsniegt šādu te deklarāciju, un modelis būtu balstīts uz to, kā mēs rīkojamies attiecībā uz uh, izdevumiem lauksaimniecības jomā, un mēs pakāpeniski pāriet uz um, lielāku nacionālo atbildību attiecībā uz tiem jautājumiem, kas ir nacionālajā pakļautībā. Bet to, protams, nevar paveikt uh, vienā dienā un ar vienu rokas vilcienu. Tas viss ir saistīts arī ar dalībvalstu pretestību īpaši tad, kad runa ir par um, federatīvajām valstīm. Tātad īsumā tāds būtu mūsu mans atbildes, un es varu apstiprināt, ka signālu mēs esam saņēmuši. Un, protams, ka politiķi savu viedokli nemaina, bet birokrāti gan bieži vien maina status quo. Es vēl pagaidām neesmu pilnībā kļuvis par birokrātu, un varbūt, ka mēs tik tiešām varēsim vienoties par vidusceļu. Paldies! Thank you. <coughs> Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Paldies, liels paldies, komisār kungs. Tam ir ļoti interesanti atbildi. Un tajā bija vairāk satura, nekā sākotnēji varētu likties. Es vēlētos uzsvērt to, ka mums būtu jāsasaista gan jums, gan mums, gan komisijai, gan parlamentai mums būtu jāsaist šīs te kopējās intereses par mūsu kopējo pārstāvniecību, un tas ir paredzēts Lisabonas līgumā. Tātad mums ir jācenšas sasaistīt nacionālajā budžetu un kopienas budžetu. Te būtu viens piemērs. Pēcpusdienas sākumā mums bija mini plenāra sēde, kurā vēl Rempeikungs iepazīstināja mūs ar secinājumiem, padomu secinājumiem, kas tika pieņemti pirms 15 dienām. Tātad Viņš, protams, nestrādā ar gaismas ātrumu, bet viņš mūs ir iepazīstinājis ar darba rezultātiem, un viņš ir atkārtojis. Atkārtojis ko tādu, kas mani pārsteidz, bet par ko acīm redzot valda vienprātība, ka Eiropa padome ir nolēmusi, ka Eiropas Savienība piešķirs apmēram 2 miljārdus vai 2,3 miljārdus eiro valstīm, kuras um, neizplata oglekļa emisijas, ja tās arī turpmāk neizplatīs oglekļa emisijas. Un tas viss notiek pēc Kopenhāgenes konferences. Tātad, no kurienes nāk šie divi miljārdi? Acīm redzot, ne no kopienas budžeta. Un mēs varētu teikt ļoti labi, bet uh, tie būs nacionālai budžeti, kuros mēs centīsimies rast šos līdzekļus. Un tieši tik liela ir summa, kuru mēs 2010. gadā esam veltījuši ekonomikas atveseļošanai, un vienlaikus šīs te dalībās, šīs pašas dalībās mums paziņo, ka tās negrasās dot nevienu papildus eiro kopienas budžetam, un eh, starp citu, tās arī negrasās izpildīt savu pienākumu, eh, par kur tās ir apņēmušās, eh, proti par tūkstošgads izpildes, tūkstošgads mērķiem. Tātad te tomēr zinām pretruna, un kad padomi izskats šādu priešlikumu, būtu tomēr labi, ja kāds, kas pārstāv Eiropas Savienības kopējās intereses, um, un komisijas uh, priekšsēdis arī tur ir, un ir arī komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Būtu labi, ja kāds no šiem kungiem norādītu uz to, ka ir zināms pretruns starp to, uh, no vienas puses to, ka mēs esam apņēmušies izpildīt solījums attiecībā uz uh, attīstības valstīm, un no otras puses, ka mēs grasamies tomēr palīdzēt šīm valstīm citos jautājumos. Jo gal galā tā jau ir tā pati nauda, kas nāk no tiem pašiem nodokļu maksātājiem, un mums tomēr būtu jāiemācās paplašināt savu redzes lauku par Eiropas Savienības eh, finansēm kopumā un nevajadzētu domāt tikai un vienīgi par savu mazo budžetiņu. Paldies, komisār kungs, un ar prieku uzņemsim jūs vēlreiz. Alors, je donne, euh, je donne tout de suite. Tagad tūdaļ došu vārdu Jutai. Mēs nedaudz vairāk laika nekā paredzēts veltīsim. Mēs nedaudz vairāk laika veltījām šīm diskusijām, bet tās tomēr bija ļoti svarīgas. Tāpēc eh, rīt runāsim par pārējiem jautājumiem, kas saistīts ar ārējās darbības dienas, jo jūtai ir jādodas prom. Nē, oh. viņai ir nepieciešams desmit minūtes. Tātad jūta mūs iepazīstinās ar 10, 11 un 12 punktu, eh, kuros viņi ir atzinumi sagatavotāji. Un pēc tam runāsim par Eiropas ārējās darbības dienestu, ja piekritīsiet. Jā, lūdzu, jūta. Lūdzu, cienījamie kolēģi, uzklausīsim jūtu. Paldies, eh, paldies par izpratni. Es jebkurā gadījumā gribēju vēl šodien runāt par saviem trejiem punktiem, jo budžeta komiteja uh, Mani rīt eh, sūta uz Helsinkijām, uz Eku, eh, tāpēc arī es rītdien nevaru vairs par to runāt. Eh, te mums ir runa par 10, 11 un 12 punktu, runa ir par trīs aģentūrām, respektīvi par jaunām aģentūrām, kuras pārauga, kontrolē Eiropas finanšu tirgu, vērtspapīru un tirgus iestāde, Eiropas banku iestāde un Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi. Eh, kopumā ar eh, mikroekonomisko risku novērtēšanas komiteju, kas būs eh, iekļauta centrālas, centrālās bankas struktūrā un ko vadīs arī centrālās bankas prezidents, šīs struktūras ir būtībā turpmākais Eiropas finanšu tirgus uzraudzības iestāžu centrs Eiropā un eh, cerēsim, ka neatkārtosies vairs tas, kas ir noticis pēdējos divar pusgados, pateicoties jaunajām iestādēm. Uh, Eiropadome, par kuru mēs nu pat kā runājām devītajā punktā, arī vēlreiz visus ir uzaicinājis, kuri piedalījās šajos likumdošanas aktos, veikt darbu pēc iespējas ātrāk. Eiropadome vēlas uh, visus, gan komiteju, gan trijas aģentūras jau 2011. gadā uh, redzēt darbībā lai patiešām efektīvi notiktu mūsu finanšu tirgus uzraudzība. Mm, šīs aģentūras nav gluži jaunas. E, būtībā e, šādējādi ir uzraudzības komitejas e, pārformētas, kurās bija apvienojušās nacionālās uzraudzības iestādes. Eh, tagad komisija izvirzīja priekšlikumu, nodi, mm, tā sakot, eh, uzdot vairāk uzdevumus trijām jaunajām aģentūrām. Un mēs zinām, ka vairāk uzdevumu un vairāk autoritātes nozīmē eh, personāla palielinājumu un lielāku līdzekļu piešķīrumu. Un tagad mēs jau esam nonākuši pie komisāra minētās kategorijas 1A Tā tad eh, abām, visām trijām eh, aģentūrām 11., 12., 13. gadā ir vajadzīgi aptuveni 150 miljoni eiro, kuru mums nav. Tātad 150 eh, eh, miljonu eiro, tā ir summas, kuras mums nav. Šeit nu komisija un padome uh, ieņēma savu pozīciju un teica, ka labi, 40% no Eiropas budžeta, tātad 60 miljonu eiro trijiem gadiem un dalību valstis e, apmaksā pārējos 60%. E, e, tas nozīmē, ka ja mēs e, šādu lēmumu pieņemsim, un ja likumdevējs arī pieņems šādu lēmumu, tad mums pirmoreiz būs situācija, kad aģentūru finansē uh, no šāda te, uh, dalītā finansējuma avotiem. Tātad 60 miljoni no Eiropas Savienības budžeta un atlikušie 90 miljoni no dalību valstu budžetiem. Eh, tad vēl par šo te aģentūru atrašanās vietu. Tas arī ir vienmēr jautājums, eh, kas notiek ar aģentūru atrašanās vietu. Komisija ieteica, ka eh, katra aģentūra apmetas tur, tajās pašās ēkās, kur jau ir, turpina darbu Eh, tas nozīmē, ka vērtspapīru un tirgus iestāde Parīzē, banku uzraudzības iestāde Londonā un Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde Frankfurtē. Es zinu, ka eh, ekonomikas komitejā, kas ir atbildīgā par šo te jautājumu, eh, gan atrašanās vietas, gan finansējuma jautājums eh, pat laba nav izlemts līdz galam. Mans mērķis ir runāt ar kolēģiem, kuri strādā pie šiem te ziņojumiem un uh, attiecībā uz finansējumu teikt, ka mums nav cita varianta, kā šis te dalītais finansējums, ja vien padome neuzņemtos pārskatīt uh, šo te situāciju, kas ir diezgan sirreāli. Mani ziņojumi, respektīvi ziņojumu projekti. Kā vienmēr, e, ja ir runa par mūsu aģentūram, e, tā tad e, divi grozījumi visām trijām aģentūrām vienādi. Tā tad divi grozījumi par leģislatīvo likumdošanas aktu. Tātad tur ir runa, ka tā nauda, kuru mēs izdodam jaunajām aģentūrām, pats par sevi saprotams, no, ir jāiedaras mūsu uh, finanšu schēmas ietvaros. Un otrkārt, otrs grozījums ir tas, eh, ka visam ir jābūt saskaņotam ar mums, eh, saskaņā ar 47. iestāžu nolīguma punktu. Tas attiecas arī uz eh, regulu. Tas ir trešais un ceturtais grozījums. Tā tad šeit mēs, tas tiek jau integrēts arī punktos. Jā, tik tālu par to tas arī bija. Merci, Jutta. Paldies, Jūta. Vairāk deputāti ir pieteikušies vispirms Anna Jensen. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis ir jautājums, kur jūs jau pieminējāt, proti, ka mums ir jādomā par nacionālajiem budžetiem un par Eiropas Savienības budžetu. Mums ir jādomā par to visu kopumā. Un um, padomu patiesībā piekrīt šiem principam, un es nezinu, kā viņi samaksās šos 60%, vai tas notiks eh, tā paši kā iepriekš, bet es domāju, ka tas ir dimants veids, kā atrisināt šos jautājumus, cik daudzās jomās mums būs šādas te mazas naudas kastītes, eh, kurās mēs centīsimies eh, savākt līdzekļus tādam vai citam iemeslam. Es domāju, ka tas tomēr ir dīvaini, jo viņi nevēlas Um, ķerties klāt šim te daudzgad finanšu ietvaram, bet tam tas ir. Es vēlētos uh, komentēt jūtas grozījumus. Es esmu viena no tām, kas nepiekrīt um, tam, ka jūs to visu tā izbārstat dažādās vietās, jo um, es domāju, ka ilgtermiņa mērķis ir panākt to, ka mums ir viena aģentūra, lai mēs varētu kontrolēt šo visu procesu Būtu ļoti jauki, ja e, tīri fiziski e, tās atrastos vienu vietu. Protams, ka jūs to pieminat un sakat, ka tas būtu uh, saprātīgs risinājums, bet es uh, papildinātu sakot, ka tas ir saprātīgs risinājums varbūt šobrīd, ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Bet citādi es varu piekrist jūsu paveiktiem. Paldies! Paldies, Annai! Havelkungs. Man būtu tikai tāda, tāds rūgts komentārs par šo jautājumu. Un es varbūt par to nevēlētos runāt šobrīd, tīri tehniski par finansējumu, bet es domāju, ka šī te ideja, ka mums varētu būt trīs aģentūras, ir uh, pret uh, to signālu, kādu mēs esam saņēmuši pēdējo 25 gadu laikā. Mūsu vēsture uh, pēdējo 25 gadu laikā ir tikusi cieši saistīta ar integrāciju, un jo īpaši finanšu sektorā, un pēdējie uh, secinājumi, kurus mēs izdarījām pēc finanšu krīzes, bija tādi, ka uh, galvenās problēmas radīja tieši tas, ka šī uzraudzība ir tikusi izkaisīta. Un arī mans valsts pieredze par to runā. Uh, Un ja mēs tik tiešām pieņemsim šādu lēmumu, tad mēs finansēsim desmit gadu koordinācijas procesu šo triju institūciju starpā. Mēs finansēsim intrigas un tā tālāk, un galu galā pēc 12 gadiem mums būs vien vienīga institūcija. Sislā. Comme dans le même temps. Jā, tieši tā. Tā kā šīm dalībvalstīm vēl ir atbilstošas institūcijas arī uh, katrā dalībvalstī, tad tā vietā, lai mums būtu viena institūcija 27 valstīm, mums būs trīs reizes 27 uh, eh, institūcijas. Nu, tas nu gan būs uh, birokrātiskais veidojums. Droši vien, ka jūtai būs komentārs, un viņa eh, domās, ka šāda perspektīva pārāk pesimistiska. Hercogs kundze. Paldies, priekšēdājs. Izteikšos pavisam īsi. Es vēlētos teikt uh, kolēģiem, ka uh, par mieru ir jāmaksā. Bet es domāju, ka mums eh, pirmās problēmas radīsies tad, kad mēs apstiprināsim pirmo budžeta izpildi. Tāpēc es noteikti padomāšu par potenciāliem eh, grozījumiem, kurus varētu iesniegt. Es domāju, ka labāk būtu atrisināt šo jautājumu šobrīd, nevis pēc trim gadiem. Dažiem skeptiķiem tas būtu lielisks pamats eh, pieprasīt šo institūciju slēgšanu un un es noteikti iesniegšu attiecīgas grozījumus. Paldies! Paldies, Edīte! Salvatā, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, atbalstu jūtas grozījumus. Gribētu tikai par pirmo grozījumu pateikt pāris vārdus. Manuprāt, eh, tas nav savienojams ar 1A eh, apakškategoriju. Eh, jo mēs eh, papildinājām vēl ar vienu teikumu ziņojumu, eh, un kur vajadzēja analizēt daudzgadu finanšu schēmu varbūt varētu e, pārņemt e, kompromisa formulējumu par šo tēmu. Es, es domāju, ka mm, tas būtu saprātīgi un loģiski. Tā tad mēs varam teikt, ka nevaram e, savietot ar pašreizējo situāciju, bet gribam norādīt uz pārskatīšanas iespēju. Paldies, saka priekšsēdētājs Jūta. Uh, Jā, tie kolēģi, kuri te sūdzējās par trijām aģentūrām, arī iepriekš es analizēju saturu un aizgāju uz uzklausīšanu un tā tālāk un tā joprojām. Ekonomikas komiteja negāja vieglāko ceļu un komisija arī dzene izstrādājot šo te priekšlikumu. Uh, Tur bija uh, gudro komiteja, kuri pateica, uh, kas ir vājie punkti runājot par uh, regulējumu. Un šī te uh, Komisija teica, ka vajadzētu izstrādāt finanšu uzraugu uh, sistēmu, uh, kas makro uh, līmenī veic uzraudzības darbu, tāpēc arī Eiropas centrālajā bankā ir integrēta šī te uzraudzība Un tad eh, attiecībā uz finanšu tirgus attiecī dažādajām daļām ir nepieciešama arī specializēta, specializēta pieeja, piemēram, šie te e, vērtspapīru un tirgus uzraudzības iestāde vai arī apdrošināšanas un fondēto pensiju uzraudzības iestāde. E, Tie, eh, tie ir nepieciešami dažādi eksperti, dažādi speciālisti. Un eh, šie speciālisti ir eh, jau visās dalību valstīs, kuri strādā vienotā tīklā, bet tā tad arī tīkla elementiem ir savstarpēji jākomunicē un jāsaprotas. Tāpēc es nekad neesmu apšaubījusi trīs uh, aģentūru um, nepieciešamību, bet tas ir saistīts arī ar to, ka es e, esmu atbildīga par budžeta aspektiem, un man šis uzstādījums bija loģisks, jo e, runa ir par ļoti dažādiem e, laukiem, ļoti dažādām tēmām. Un pastāv lielas atšķirības starp agrāko un aktuālo situāciju, jo tiem cilvēkiem, kuriem jāveic uzraudzības darbs, ir jābūt vismaz tikpat gudriem kā tiem, kuri grib laist tirgū ražojumus, kuri, uh, diemžēl, mums ļoti dārgi izmaksās. Un eh, tāpēc eh, uzraudzītājiem ir jābūt ātrākiem, un tāpēc arī viss maksā vairāk. Uh, Eh, Anna, manuprāt, vai Edīte teica eh, par eh, kā tad būs ar to auditu. Komisija jau parūpējās par to, proti, jo budžets gan 40, gan 60 procenti ir mūsu vispārējā budžeta sastāvdaļa. Un tāpēc, protams, arī 60 procenti, kurus maksā dalību valstis, tāpat kā uh, Mm, citu aģentūru nodevas, eh, kas, kas eh, sanāk kopā no uzņēmumiem, eh, kuri izmanto to pakalpojumus. Visi līdzekļi, kas nonāk budžetā, tiek pie mums auditēts. Tā kā par to ir atbildīga budžeta kontroles komiteja, tāpat kā mēs esam atbildīgi par budžeta sastādīšanu un personāla uh, politikas plānu sagatavošanu. Tātad eh, Te nevar runāt par to, ka mēs nodarbotos ar 40% un padome ar 60%. Tā tas nav, jo budžets ir mūsu un uzdevums ir mūsu. Runa ir galu galā par Eiropas aģentūrām. Atšķirīgs ir vienīgi finansējuma veids, kas tādā veidā ir jauns. Salvadora priekšlikums. Mm ja nepaliktu pie šī finansējuma modeļa, eh, tad būtu nepieciešama pārskatīšana, bet pat labāk eh, viss vēl sadaras, eh, viss ir savietojams mūsu finanšu schēmā. Tā kā tie 60 miljoni trijos gados Tādā gadījumā mūsu finanšu schēmā tas viss iedarās vēl. Protams, ka mūsu rezerves mēs eh, padruskai vien eh, notērējam, tomēr es nevaru nekādā veidā teikt, ka mums būtu obligāti nepieciešama pārskatīšana. Ja eh, netiks pieņemts lēmums par šādu finansējuma uh, sistēmu, tad vajadzētu pārskatu, ir tīpaši, ja būtu runa par simtprocentīgu Eiropas budžeta finansējumu. Eh, merci, Jūtā. Jā, paldies, Jūtā. Jērens vēlas papildināt. Šis te pēdējais komentārs ir uh, tas pats, kas ir saistīts ar kozluduju. Tas arī ir ietvarā, bet mēs joprojām uzskatām, ka ir svarīgi, ka uzsver to, ka ja mēs tās visas lietas uh, apkopojam, tad mums neizdosies īstenot savas ambīcijas. Es domāju, ka es piekrītu Salvadoram, mums būtu jāizmanto tāds pats formulējums kā uh, kozludojas gadījumā. Ļoti labi, paldies Jērenam, paldies Jūtai. Es atgādināšu, ka šim te atzinumam grozījums jūs varat iesniegt līdz 12. aprīlim, pulksten 18. Mēs balsosim par to 27. Eh, 28. aprīļa sanāksmē. Ekonomikas komiteja balsos 4. maijā un Strasbūras eh, jūnija plenārsesijā mēs balsosim par šo jautājumu. Cienījamie kolēģi, es vēlētos piedāvāt noslēgt darbu pagaidām ar šo punktu. Rīt mēs savu eh, sanāksmi sāksim pulksten desmitos, bet 9.15 te ir aicināti ierasties koordinātori. Mums būs pavisam īsa sanāksme, bet ir daži jautājumi, kur ir jāizlem eh, koordinātoru starpā tālāk no eh, pulksten desmitiem līdz desmitiem trīsdesmit mēs turpināsim viedokļu apmaiņu par ārējās darbības dienestu. Virkni jautājumi jau tika uzdot Levandovskis kungam, kas atbildēja uz tiem, bet ir daži citi jautājumi, par kuriem mēs vēl neesam runājuši. Budžeta ģenerāla direktors bija spiests doties prom, bet viņš būs mūsu vidū rīt pulksten no desmitiem līdz desmitiem trīsdesmit, jo Pusdien desmitos trīsdesmit ģenerāldirektora kungs uh, un daži no mūsu kolēģiem dosies uz AFET komiteju, lai runātu par šo pašu jautājumu AFET komitejā. Tātad rīt atsāksim sanāksmi pulksten desmitos un vispirms izskatīsim jautājumu par ārējās darbības dienestu, tad balsosim, sākot no 10.30 un vispētot noslēgsim darbu izskatot 17. punktu, kas ir Helga Strītpels atzinums, viņa nevar ierasties pirms pulksten 11. rīt, tāpēc arī es piedāvātu izskatīt jautājumu šādā kārtībā. Lūdzu, Salvador. Priekšsēdētāj, kungs. Tātad rīt mēs nerunāsim par Tripaskundas ziņojumu. Runāsim, runāsim, saka priekšsēdētājs tikai beigās, sanāksmes noslēgumā. Helga tīri fiziski nevar ierasties ātrāk par pulksten 11. Kā budžeta komitejas e, priekšsēdis es aizstāju Helgu e, samierināšanās sanāksmē, bet es nevēlos viņu aizstāt līdz pat galām. Es gal galā neesmu atzinums sagatavotājs. Es domāju, lai mūsu institūcija veiksmīgi darbotos, e, mums nevajadzētu rīkoties šādā veidā. Tāpēc es atvainojos, bet tomēr gaidīsim Helgu. Paldies visiem un šodien sanāksim pasludinu par slēgtu.